he, he is from some. Ah, hello, nice to meet you. Okay, uh, shall we uh, start? Please take your seat. Sāksim aicinu ievelt vie, ie, ieņemt vietas. Patīkam pēcpusdienu. Atsākam cilvēktiesība apakškomitejas sanāksmi, kas sākās šorīt. Pēcpusdienā darba kārtībā mums ir vispirms Amerikas vai Interamerikas valstu cilvēktiesību mehānismu uzklausīšana un pēc tam viedokļu apmaiņa par Alžīriju. Pirms pievērsīsimies Amerikas cilvēktiesību mehānismam. Eh, tad, tad eh, mums ir eh, visi izcili eksperti šajā lietā, un tā ir iespēja uzklausīt, mācīties arī tātad kaut ko iegūt no Amerikas cilvēktiesību mehānismu pieredzes mācīties. Esmu mazliet vīlsies, ka Garsjā Sajankungs uh, mehānismā prezidents vispirms pieņēma mūsu uzaicinājumu ierasties, bet tad viņš sacīja, ka viņam nesot laika, bet šķiet tas nebija sevišķi pārliecinoši šis iemesls, kādēļ viņš nevarēja atnākt, ierasties. Tā kā ļoti žēl. Šeit mēs runājām par cilvēktiesību jautājumiem, ne par ko citu. Nolūk, nu, un vēl vēlējos jau pašā sākumā sacīt, ka kā reģionāla iestāde mēs šeit Eiropas parlamentā mēs uh, strādājam ne tikai divpusēji ar valstīm, bet arī ar citām reģionālām savienībām vai organizācijām. Nebieži tas gadās, bet šodien mums ir šeit viesos cita reģionāla organizācija. Un tad mūsu pārējās komitejas, tad, tad mums ir Libeko eh, komitejā ir arī eh, iekšējā komiteja. Mums ir dažreiz arī problēmas ar cilvēku tiesību aizsardzību, kad mēs pagājušā gadā sākām pirms iestāšanās procesu. Eiropas cilvēktiesība uh, konvencija ir, un kopš rudeņa mēs esam saskāršies ar uh, nopietnām problēmām no dažām dalībvalstīm, kuras bloķē vai uh, um, traucē šo uh, procesu, ka Eiropas Sanība kļūt par uh, līgumslēdzēju pusi šim cilvēktiesību konvencijai. Mēs esam aicinājuši ES padomu un komisiju prioritāri uh, rīkoties, un es citēšu, ko mēs savā ziņojumā esam sacījuši, atbalstīt visas, eh, visu tiesu aktivitātes attiecībā uz cilvēku tiesībām un eh, īpaši uzmanību pievēršot eh, Amerikas cilvēktiesību tiesai un Āfrikas cilvēktiesību tiesai un jāspēr soļi, lai izveidotu cilvēktiesību tiesu Āzijas un e, Klusa okeāna valstu reģionam arī dzen. Tātad e, tas pasvītro, ka mēs ļoti atbalstam jūsu darbu e, Amerikas cilvēktiesību komisijas un tiesas darbs arī uh, ir vērts uz to, lai nesodamību ir, uh, pret to cīnītos, kas arī mums ir ļoti būtisks mērķis. Esam uzaicinājuši arī viesus no uh, Amerikas vai Interamerikas uh, SIS sadarbības sistēmas. Nesen mēs runājām par briesmīgiem feminicīda noziegumiem Meksikā, Gvatemalā, un mums bija kopīga uzklausīšana, kur mēs bijām ļoti pateicīgi par Amerikas tiesas un komisijas pārstāvju uh, um, piedalīšanos mūsu darbā, kas skaidroja savu politiku šajos jautājumos. Jūs ziniet, ka arī Eiropas uh, demokrātijas un cilvēktiesība instruments, eh, finansiāli atbalsta Amerikas tiesas un komisijas darbu. Gērca kungs no um, ārējās darbības dienas mums droši vien pastāstīs debašu gaitā par to vēl detalizētāk. Un tagad sirsnīgi sveicu mūsu viesus, kas ir šeit mūsu uzklausīšanās, Santiago Kanton kungs. Uh, Amerikas cilvēktiesību komisijas izpildirektors. Viņš runās par esošiem izaicinājumiem, aktuāliem izaicinājumiem komisijas darbā. Sirsnīgi sveicam. Tad mums ir Osvaldo Ruiz Čiriboga kungs, kurš ir iepriekšējais uh, uh, pro, virsprokurors uh, eh, Amerikas cilvēktiesību tiesā, pat Laban Gens universitātē darbojas, un viņš runās par uh, Amerikas cilvēktiesību tiesas uh, darbā esošiem izaicinājumiem. Tad mums ir Mārta Birodola kundze no uh, Kopenhāgenes iniciatīvas. Uh, es jūtu, ka ang te spāniski ir uh, iniciatīvas apzīmējums, saka priekšsēd. Tātad Mārta Birodola no inicijativa de Kopenhagu <laughs> para Centroameriku un Meksiko, Mehiko. Um, tātad viņa ir no uh, eh, cilvēku tiesību, arī runās par cilvēku tiesību mehānismu, uh, runājot par NVO perspektīvu. Tam mums ir ieradies Enrique Sančes Falkona kungs, kurš ir Leopoldo Lopesa uh, advokāts, kura lieta tika skatīta tiesā 2011. gada septembrī. Viņš pastāstīs par šo lietu Lopes Mendoza kungs pret Venecuēlu. Un tas arī ir mūsu debašu uzmanības centrā, tādēļ es arī Gercu kungu no uh, ārējās darbības dienesta sveicu, kurš ir uh, cilvēktiesību politikas instrumenta uh, nodaļas vadītāja vietnieks, un šeit sveic arī diplomatiskā korpusa pārstājs eh, Kolumbijas, Venecuālas vēstnieki, Meksikas vēstniecības pārstāvji. Eh, lūdzu atgādināt, ja esmu kādu aizmirsusi. Un Peru. Sirsnīgi sveicam jūs visus. Un Bolivija. Atvainojiet. Es ļoti priecājos jūs te visus redzēt. Un mūsu uh, sēdes kārtība būs tāda, mēs uzklausīsim eksperts, pēc tam deputātiem dosim vārdu, uh, uzklausīsim arī ārējās darbības dienestu, kas sniegs prezentāciju, un tad, ja diplomātiskā korpusa pārstāve vēlēsies izteikties, jūs to varēsiet darīt, bet ir laika ierobežojums augstākais trīs minūtes ļausim jums runāt. Un tad esmu priecīga, ka bez drā komitejas deputātiem mums ir arī Meksikas parlamenta delegācijas vadītājs Kortes Lastra kungs šodien ar mums, un tagad vēlas dot vārdu Kantona kungam, un lūdzu prezentāciju veikt desmit minūšu laikā. Paldies, priekšsēdētāji, ja. Paldies par uzaicinājumu no Eiropas parlamenta. Un es domāju, ka tikai labvēlīgs rezultāts var būt sadarbībai starp starptautiskajām struktūrām cilvēktiesība aizsardzībai. Pirms eh, kāda laika šādam sadarbība nebija pat uh, iedomājama. Bija ļoti maz sadarbības un sasaiknes starp uh, starptautis, starptautiskajā jomā. Uh, starp cilvēktiesību aizsardzības organizācijām, un pēdējā desmitgadē šī sadarbība krietni vien e, intensificēsies. Ceram, ka tā tas arī turpināsies. Savā prezentācijā par amerikāņu sistēmu es vienmēr gribu salīdzināt Eiropas un Interamerikas sistēmu lai vieglāk varētu šī sistēma saprast. Abas sistēmas izveidojās aptuveni vienā laikā, starp to izveidošanu ir aptuveni pieci gadi. Eh, <clears throat> Interamerikas cilvēktiesību komisija izveidojas 59. gadā. Un eh, lielā atšķirība starp abām institūcijām pirmkārt ir tā, ka šodien Amerikas sistēmā vēl aizvien ir viena komisija, viena tiesa, un, manuprāt, divu iemeslu pēc. Pirmkārt, tad, kad mēs runājam par Amerikas sistēmu, par nepieciešamību vai iespēju veidot vienu interamerikas tiesu un nevis sistēmu kā, Eiropas, kā Eiropā, eh, eh, izskanēja ļoti daudz kritikas un turpinās šī kritika, kuras rezultātā otrā ir lielā darbā daudzveidība Interamerikas cilvēktiesību komisija atšķirībā no Eiropas eh, līdzinieces. Ir ļoti daudz um, mandātu, ir uh, individuālas prasības, kas ir viens no ļoti svarīgiem aspektiem. Bet komisijas līmenī ir vēl daudz citas aktivitātes, ko tā īsteno. Galvenais mērķis gan Interamerikas komisijā, gan Interamerikas tiesā ir stiprināt tiesiskumu stāvokli reģionā un gan komisija, gan tiesas darba galvenais mērķis tāds ir bijis. Interamerikas komisija, kā jau es atsīju, ir vairāk, ar vairākiem mandātiem. Pirmkārt, individuālo lūgumrakstu sistēmu, komi, prasības, kas tiek iesniegta komisijā. Komisija aptuveni 1500 prasību skata gadā un pieaugums ir aptuveni gadā par 10%. Šīs prasības tiek iesniegtas komisijā, un procesa beigās komisija sagatavo eh, rekomendācijas, ja tās tiek īstenotas procesa beidzās, ja nē, tad lieta nonāk Amer Interamerikas cilvēktiesību tiesā. Procentuāli saņemtās un uz tiesu nosūtītās prasības ir 1%. Šogad ir 18 eh, tūkstoši prasības un 20 nosūtītas ir tiesai. Tātad šeit viens procents ir tas eh, no prasības skaita, kas nonāk tiesā. Komisijas darbā šajā prasību sistēmā ir tas, ko mēs saucam par uh, uh, mierizlīgumu. Un ļoti daudzos uh, gadījumos mierizlīgums tiek pie. Uh, E, piemērots bez komisijas lēmuma un bez e, prasības iesniegšanas Interamerikas tiesā. Runājot par aizsardzības un piesardzības pasākumiem, ko e, komisija nosaka piesardzības un drošības pasākumus, lai pasargātu personas tipiskas gadījumus viens no cilvēktiesību aizstāvjiem e, reģiona valstī, kurš informē komisiju, ka viņa dzīvība tiek apdraudēta no paramilitāras vai e, kaujinieku vai valsts amatpersonas puses. Komisija šajā gadījumā izvērtē informāciju, izlemj par to, vai tiek piemēroti vai nē drošības līdzekļi un piesardzības pasākumi un cik būtisks ir apdraudējums minētajai personai. Ž e, aptuveni 60-70 eh, drošības līdzekļu tiek piemēroti gadā, un šis skaitlis pieaug. Tālāk runāt par situāciju gadā. Eh, ļoti būtisks ir individuālo eh, lūgumu rakstu gadījums. Otra, otra joma ir sakot situācijai reģionā. Un atcerēsimies vēsturē 70. 70 gados militārās diktatūras laikā Argentīnā, Čīles apmeklējums, Pinočeta eh, diktatūras laikā, kad tika nosodīti smagie cilvēktiesību pasākumi. Un tā bija pirmā starptautiskā organizācija, kur, kas šādu nosodījumu pauda. Un pateicoties šim nosodījumam, Argentīna 69. gadā kurā līdz tam bija notikušas, eh, noticis liels nolaupīšanas gadījumu skaits un ārpus tiesas eh, nogalināšanas skaits. Šī situācija varēja sākt uzlaboties. Tāpat arī tiek izvēr, tika izvērtēti cilvēktiesību pārkāpumi Hondurasā valsts apvērsuma eh, sakarā. Interamerikas komisija katru gadu notur daudzas audiences, kurās tiek izskatīt jautājumu no pilsoniskās sabiedrības Amerikā par cilvēktiesību pārkāpumiem, kādi notiek reģionu valstīs. E, tā ir uzklausīšana par kopējo stāvokli cilvēka tiesību jomām, kur tiek informēta komisija par to, kāda ir realitāte reģiona valstīs. Un balstoties uz informāciju, komisija pieņem lēmumus, lemj par darbībām. Un E, tas ir, vei, e, tā ir informācija, ko saņēma informācija. E, par valstu apmeklējumiem komisija lemj par valstīm, kas ir jāapmeklē, un, lai konstatētu situāciju cilvēktiesību jomā, uzklausot kritiku, uzklausot sūdzības un sagatavot ieteikumus par to, kā ir jāmeklē risinājumi attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, ja tādi ir novērot šajās valstīs. Komisijā ir astoņi e, būtiskākie temati, e, pie kurām tā strādā. Es visas nevarēšu uzskaitīt, bet šeit mēs runājam par personu brīvību, par bērnu tiesībām, par sieviešu tiesībām. E, un Es bažīgi skatos pulkstenies, baidos, ka es nepaspēšu izklāstīt visu. Bet runājot par to, kas ir būtisks starp Interamerikas sistēmā, pirmkārt atzīt valstu atbildību. Tas iepriekš notika mazāk un pēdējā desmit gadē ir vēlojams, vērojams liels progress. Uh, Piemēram, gadījums, kad Argentīna Interamerikas komisijas uh, priekšā atzina savu vainu sprādzienā. Romero kungs, uh, kunga gadījums Salvadorā, uh, palam, saistībā ar paramilitāru grupējumu. Nesenā Salvadoras prezidents Funes atzina savu atbildību par slaktiņu Mosetē, kur uh, Eh, Salvadorā mm, tika nogalināti tūkstošiem cilvēku. Un šis gadījums šobrīd ir Interamerikas cilvēktiesību tiesas priekšā. Es varētu uzskaitīt vēl daudzus citus eh, konkrētus gadījumus, kur valsts atbildība ir būtiska, lai nodrošinātu reparācijas eh, pārkāpumu upuriem. Ligu, tālāk gribu runāt par likumdošanas reformas, tā skaitā konstitūciju reformas. Eh, Čīle un Meksika ir piemēri šādām eh, reformām. Čīles gadījumā par vārda brīvību eh, tika panākts, lai Čīles valdība rekon, reformētu konstitūciju, kad tika pieļaut iepriekšējā cenzūra. Tas attiecas uz filmu Kristus pēdējā kārdināšana. Tālāk Argentīna pārskatīja eh, savu militāro kodeksu, un šobrīd Argentīnā vairs nepastāv īpašas eh, militārās justīcijas. Marijas Lapeņas gadījums eh, prasībā pret Brazīliju arī tika atrisināts Interamerikas eh, cilvēka eh, tiesību komisijas ietvaros. Tika pieņemts likums Brazīlijā, lai sievietes vardarbības upures saņemtu lielāku aizsardzību Brazīlijā. Jautājumi tālāk par valstu politiku. Salvadoras, gadī, eh, Salvadoras gadījumā tika mainīta valsts politika attiecībā uz eh, medikamentu piešķiršanu aids slimniekiem. Šis gadījums arī tika skatīts Interamerikas cilvēktiesību komisijā. Tā pārāk vājas eh, gadījumā, kad tika mainīt likumdošanu attiecībā uz cilvēkiem ar mentālās veselības problēmām. Un ar to priekšsēdētāji es būs, būšu pabeidzis savu uzstāšanos, bet, manuprāt, vissvarīgākais ir stiprināt tiesisku valsti un cīnīties pret nesodāvību, kā jau to minēja priekšsēdētāji saistībā ar pārkāpumiem, kas notiek daudzās Amerikas valstīs, E, sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek gadiem ilgi. 92. E, gadā Interamerikas komisija bija pirmā starptautiskā uh, komisija uh, lēma par to, ka atsevišķi amnestijas uh, noteikumi pārkāpja starptautiskās tiesības. Un Ļoti daudzi gadījumi ir atrisināti pateicoties Interamerikas tiesai un Interamerikas cilvēktiesību komisijai. Un mēs turpinām šo darbu. Augst, Argentīnas augstākās tiesas lēmums, piemēram. Kas atbalstīja mūsu komisijas lēmumu, tāpat arī e, e, prasības pret personām, kas bija, kas savās valstīs vēl aizvien ir brīvi, neraugoties uz to, ka tie ir nogalinājuši tūkstošiem savu līdzpilsoņu. Šodien, pateicoties mūsu noteikumiem un demokrātiskai sistēmai, Šie vaininieki var tikt tiesāti. Un tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem mūsu darbā. Tomēr mēs saskaramies vēl aizvien ar daudziem izaicinājumiem. Diemžēl man uh, vairs nav pietiekam daudz laika, lai es tos varu izklāstīt. Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju un apsveicu ar panākumiem, kurus esat guvis. Varbūt vēlāk diskusijās jūs varētu arī pastāstīt par dažiem no izaicinājumiem, ar kuriem jums nāk saskārties, un tad arī kādā ziņā mēs no Eiropas parlamenta vai es varētu jūs atbalstīt. Un tagad vārdu dodu uh, Osvaldo Širibogalkungam. Paldies priekšsēdētājiem, vēlos pateikties par uzaicinājumu piedalīties šajā ļoti svarīgajā pasākumā. Otrkārt, gribētu paskaidrot, ka mans izklāsts būs vairāk personisks. Es nepārstāvu Interamerikas cilvēktiesību tieši šobrīd. Un treškārt, man izklāsta struktūra. Pirmkārt, runāšu par problēmām, īstenojot tiesu nolēmumus. Otrkārt, ja laiks atļaus, daži ieteikumi par to, kā Eiropa varētu sadarboties un stiprināt šo sadarbību ar Interamerikas sistēmu, konkrēti ar tiesu. Vispirms runāt par problēmām un grūtībām īstenojot un ieviešot tiesu nolēmumus. Sacīšu, ka saskaņā ar pēdējo ziņojumu 80% no ekonomisko reparāciju rīkojumiem tiek īstenoti. Citiem vārdiem sakot, eh, kompensāciju piedzīšana nesagatav, nesagādā lielas problēmas. Tālāk eh, par publisku um, atvainošanos ir samērā relatīvi augsts izpildes līmenis. Arī šeit mēs nesaskaramies ar lielām problēmām. Tomēr eh, tādās jomās kā izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus un sankcionēt atbildīgos, vai atrast pazudušās personas vai to ķermeņus mūsu vēstures tumšajos gados, šeit izpildes līmenis ir samērā zems. Tāpat arī ir tendence attiecībā uz reparācijām, ko par ko tiesa izdod rīkojumu, ko nevar iztenot ar vienu aktu, vai kur ir nepieciešama saskaņota darbība starp vairākām valstu publiskām institūcijām. Piemēram, e, grozījumi likumā attiecībā uz valsts politiku izveidošanu vai nacionālo institūciju stiprināšanu. Vairāki faktori ietekmē e, šo zemo reparāciju nospiedzīšanas līmeni. Ļoti bieži, jāsaka, dalība valstu dalībā lēmumu īstenošanā ir nepietiekama un ir jāizdara lielāks politisks spriedums. Tāpēc būtu nozīmīgi, lai dialogs ko uztur Eiropa ar Ameriku. Ukre, uh, notiktu ne tikai ar valstīm, bet arī piesaistītu OJA politiskās um, struktūras. Un galvenais iemesls, kāpēc netiek īstenoti tiesu nolēmumi, protams, eh, ir, dalī, ir valstu ziņā. Un es tagad nosaukšu dažus faktorus, kāpēc uh, E, šāds īstenošanas trūkums varētu būt. Piemēram, atsevišķas valstis noliedz tiesu nolēmumu saistošo raksturu. Jāizceļ, ka šajā sakarā vairākas valstis uzskata, e, ka tas var pārskatīties nolēmumus vai pretendē, ka e, tiesas nolēmums ir jāpārskata vietējā tiesā, to apstiprinot vai noliedzot. Piemēram, Venecuēlas gadījumā, kas uh, divas reizes savā tiesā noliedza un paziņoja par neizpildāmiem tiesas nolēmumu. Savukārt no otras puses Meksikā pozitīvs gadījums, kad augstākā tiesa atzina obligāto e, Interamerikas tiesas nolēmumu un e, uzskatīja to par izglītojošu e, tam, kā jārīkojas vietējiem tiesnešiem. Tālāk būtisks ir eh, varu dalīšanas princips. Vairākas valstis uzskata, ka tiesu nolēmuma izpildīšanā eh, izpild vai likumdevēja vara ietekmē tiesu varu, tādā, eh, tādā veidā apdrīdot, apstrīdot tās neatkarību. Bet tā tas nav. Tas, ko pieprasa tiesa no katras valsts, ir, lai varas īstenotu sev piekrītošās pilnvaras, bet arī saskaņā ar pašu iekšējo normatīvu un saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Bet eh, dažkārt eh, tas netiek ievērots. Treškārt, iekšējo normu trūkums, eh, kas palīdz ievies šos E, spriedums. E, tikai nedaudzās valstīs, piemēram, Peru, ir skaidri norādīts, kā šie nolēmumi ir jāiztēno. Lielākajā daļā valstu nav nekāda veida nacionāla likumdošanas vai administratīva normatīva, kurā būtu norādīts, kā šie nolēmumi ir jāiztēno. Tas atklāja iekšējās problēmas un tas ir vēl sarežģītāk federālajās valstīs, jo Eh, pastāv neskaidrība par eh, konkrētām kompetencijām. Ceturtais faktors ir juridisko normu nesamība attiecībā uz tiesas nolēmumu īstenošanu. Nevajadzīgi birokrātiskie šķēršļi, kas apgrūtina eh, tiesu procedūras īstenošanu iekšējie nosacījumi, kas nedod iespēju izmeklēšanas iestādēm piekļūt zināmai dokumentācijai, kas eh, atrodas policijas vai bruņoto spēku rīcībā. Tādējādi policijas vai armijas eh, eh, izdarītie noziegumi nevar tikt pienācīgi izmeklēti. Piektais faktors ir vienošanās trūkums starp valstu politiskajiem spēkiem. It īpaši attiecībā uz rīkojumiem, kuri attiecas uz iekšējās kārtības grozījumiem. Piemēram, eh, Čīlei tika uh, dots rīkojums uh, mainīt savu amnestijas likumu, bet līdz šim laikam Čīles parlaments vēl nav panācis nepieciešamās vienošanas, lai varētu šo tiesas nolēmumu īstenot. Bueno, planteado este Un izklāstot šo vispārīgo panorāmu, mēs varam apstiprināt, ka grūtības izte, ieviešot tiesu nolēmumus var sadalīt trīs grupās. Pirmkārt, pietrūks zināšana Interamerikas sistēmā, otrkārt, politiska rakstura grūtības un treškārt, ekonomiska rakstura e, problēmas. Un šeit es pāriešu pie otrās izklāstas sadaļas, kā Eiropa varētu sadarboties ikvienā no šīm trim jomām. Pirmkārt, runājot par trūkumu, zināšanu trūkumu, kā darbojas Amerikas sistēma, Eiropā varētu iztenot izglītošanas kampaņu par to, kā darbojas Interamerikas tiesa taiskaitā finansējot tiesu, lai pati tiesa varētu organizēt kursus, seminārus, finansējot NVO, lai pilsoniskā sabiedrība varētu paveikt šo darbu, atbalstot tiešā veidā valstu programmas, kas nodarbojas ar e, ierēģi izglītošanu. Tas varētu veicināt akadēmiķu apmaiņu ar zinātniekiem, taiskaitā starp uh, Amerikas un Eiropas universitātēm. Finansējot uh, un difuzējot uh, publikācijas, Eh, un informāciju par Interamerikas sistēmu. Vārdu sakot, visi pasākumi, kuru vienotais mērķis būtu tāds, lai valstu ierēģi, it īpaši tiesneši, policisti, eh, parlamentārieši un administratīvās lēmēja iestādes apzinātos un piemērot starptautiskos nolīgumus un tiesu eh, nolēmumus. Ja kāda lēmēja iestāde neapzinās, ka pastāv tiesas nolēmums vai nezina, kas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tā ir jāievieš, tad tas netiek darīts. Tālāk runājot par ekonomiska rakstura grūtībām, es jau vairāk kārt izklāstīju, ka Interamerikas sistēma gan komisija, gan tiesai trūkst pietiekamu ekonomisko resursu, lai varētu veiksmīgi savas funkcijas īstenot. Un atbalsts no Eiropas puses šajā jomā varētu būt ļoti būtisks, un tas varētu palīdzēt uh, īstenot savas vajadzības, bet arī tos varētu paredzēt konkrētām darbībām. Piemēram, tiesa nesen izveidoja uh, fondu upuriem. Šis fonds uh, upuriem dod iespēju to, ka tiem upuriem, kuriem nav atbalsta vai pietiekami ekonomisko resursu, varētu uh, novest līdz galam tiesu nolēmumus un integrēties, piemēram, ceļojot uz Kostariku, nākot klajā ar liecībām vai prezentējot savus, eh, savas liecības rakstiskā veidā. Vēl aizvien eh, šeit pietrūks nepieciešamo ekonomisko resursu. Tāpat arī varētu eh, finansēt tiesas uzklausīšanas vai vizītes reģionu valstīs, lai paši tiesneši uz vietas varētu izmeklēt un sarunāties ar attiecīgajām lēmēju un varas iestādēm. Un es bez eh, kavēšanās pāriešu pie politiskajām grūtībām, jo laiks eh, rit ļoti ātri. Kādas ir politiskās grūtības? Viena varētu būt uh, noturēt tādas uzklausīšanas kā šī tēma kuras dod iespēju izprast un pētīt Interamerikas sistēmu un arī kā nesen mēs, Meksikas gadījumā, kur mēs varam redzēt, um, kā tiek iztenota situācijas reģionā. Tāpat arī es gribētu sacīt, ka ir nepieciešams diversificēt dialogu starp Eiropu un dalību valstīm. Ir ļoti svarīgi, lai sarunas noritētu ar izpildvāru, ar uh, vēstniecībām, un lai tajā piesaistītos arī parlamenti, lai piesaist, tiktu piesaistītas valstu tiesas. Ļoti bieži izpildvarai ir vislabā grība iztenot eh, nolēmumu, bet uh, tiesu varai likumdevējam nē, un tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams uh, iztenot dialogu, lai izdarītu spiedienu ne tikai uz izpildvaru, bet arī uz e, citām jomām. Un ar to priekšsēdētāji mans, man atvēlētais laiks ir aizritējis, un es vēlos pateikties par uzmanību. Thank you very much. Thank you also for the very... Paldies. Eh, paldies arī par ļoti konkrētiem ierosinājumiem parlamentam un Eiropas Savienībai kopumā. Un tagad dodu vārdu Martai Ibero Dolas kundzei un pēc tam Rejeses kundzei. Es domāju, ka jūs dalīsiet savas prezentācijas. Viņas būs kopīgas lūdzu. Muy buenos días, senora presidente. Sveicināt priekšsēdētāji, godējumi Eiropas parlamenta deputāti. Mans vārds ir Marta Ibero. Strādāju Kopenhāgenes iniciatīvā Centrāla Amerika un Meksika, kas ir Eiropas NVO kopīgā pl eh, platforma. Uh, Mēs strādājam cilvēku eh, tiesību jomā un Centrāla Amerikas un Meksikas attīstības jomā. 20 gadu eh, garumā, kopš šī platforma pastāv, mēs esam eh, varējuši novērot, ka ir bijuši smagi cilvēktiesību pārkāpumi de una institución. Mēs esam saskārušies ar nesodāmības līmeni, ar augstu vardarbības līmeni, ar ļoti lielu nevienlīdzību un atstumtību. Un šajā kontekstā, kad Interamerikas sistēma, neatkarīga un autonoma sistēma, ir piešķīrusi cilvēktiesību pārkāpumu upuriem pēdējo iespēju saņemt reparācijas, lai, lai varētu nodrošināt piekļuvi tiesai, tā skaitā daudzos gadījumos Tas ir, eh, eh, tas ir vienīgais līdzeklis, ar ko var rēķināties upuri. Apzinoties eh, ar politikas mērķi veicināt un attīstīt cilvēktiesības no mūsu viedokļa, viena no visefektīvākajām formām, lai varētu veicināt cilvēktiesību attīstību ir un ievērošanu ir daudzo lēmumu īstenošana abos, eh, abās sistēmas struktūrās - komisijā un tiesā. Tik tālu, cik eh, labticīgi valstis eh, īsteno šos nolēmumus, ir vēl jo vairāk svarīgi, lai veicinātu cilvēku tiesību ievērošanu reģionā, lai stiprinātu tiesiskas valstis un visbeidzot, lai stiprinātu reģionālo integrāciju, gan ekonomisko, gan sociālo. Kantona kungs un Čiriboja kungs jau norādīja piemērus kompetencijām abām struktūrām, un mēs gribētu dalīties ar jums tagad dažos piemēros, kādus mums ir bijusi iespēja, kuriem bijusi iespēja sekot lai parādītu efektivitāti, kāda varētu būt mūsu sistēmai, tās kapacitāti un strīdu izšķiršanas iespēju. Eh, Ziemeļam eh, Interamerikas tiesa ir sagatavojusi daudz un, un nolasījusi daudzus eh, spriedumus. Mēs jau dzirdējām vienu, vienu gadījumu Kampaga Nolero pret Meksiku, kur cilvēktiesību jautājumu, cilvēktiesību neievērošanas būtība ir diskriminācija pēc dzimuma. Tāpat arī gribu norādīt to, cik būtī, būtiski ir sadarbības ar parlamentu un sistēmu. Un arī e, e, cik būtiski ir cīņa pret feminicīdu Centrāla Amerikā. E, upuri varēja izmantot šo parlamentu rezolūciju lai, e, lai varētu iesniegt sekmīgu prasību Interamerikas tiesā. Vēlāk pēc šīs sprieduma nolasīšanas Eiropas Savienības augstā pārstāve Katrīna Aštona e, pateicās tiesai par cīņu pret feminicīdu, kas ir ļoti nozīmīgs vēstījums. No Interamerikas komisijas puses un tā kā kantona kungs jau norādīja, uzklausīt individuālus gadījumus, organizēt tematiskas uzklausīšanas. Mēs sekojam situācijai Bahua Guanā Hondurasā, tas ir reģions Hondurasas ziemeļos, kur kopš 2009. Eh, gada no eh, oktobra līdz 2010. gada novembrim tika eh, nogalināti simtiem E, zemnieku. Komisija pauda savas bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā reģionā. Un automātiski e, līdz ar to tika pārtraukta šādi, e, šādi uzbrukumi zemniekiem, kas nebija vērojams vairākos gados. Diemžēl mums ir jāpauž nožēla par Donavaja Kardenas nāvi, kas bija Baho Aguanas zemnieku organizāciju. Uh, Eh, vadītājs. Gribu sacīt, ka komisijas vadībā varēja mazināt šīs vardarbības. Tāpat arī vēl viena kompetence ir sagatavot gada pārskatus, eh, un mēs jau norādījām, ka Hondurasas valsts apsvēruma gadījumā bija ārkārtīgi būtiski neizlaist no acīm cilvēktiesību situācijā, eh, sagatavot eh, drošības pasākumus simtiem cilvēku un arī eh, nosodot citas problēmas, kā piemēram Bahoā Guanas militarizāciju. Par piesardzības pasākumiem 2010. gada maijā Ziemeļamerikas Interamerikas Komisija vairākām maiju grupām nodrošināja drošības pasākumus un pieprasīja arī Gvatemalā pārtraukt eh, kalnrūpniecības aktivitātes eh, San Marcos apgabalā Gvatemalā. Diemžēl nesen šie pasākumi tika eh, mainīti, atcelti un Komisija pieprasa no Gvatemālas pieņemt nepieciešamos pasākumus, lai e, iedzīvotāju grupām būtu piekļuvi dzerama, dzeramajam ūdenim un lai dzeramais ūdenis netiktu piesārņots kalnrūpniecības dēļ. Varētu es uzskaitīt vēl citus piemērus, bet es nevēlos uh, uh, zaudēt Eh, atvēlēto runas laiku, taču gribu sacīt, ka mēs ļoti rūpīgi sekojam situācijai un ka mūsu darbs ir kvalitatīvs solis cilvēktiesība aizstāvības ziņā, apzi atzīstot, atpazīstot problēmu un pieņemot konkrētus pasākumus. Tādējādi mēs atbalstām Eiropas parlamentā aicinājumu stiprināt attiecības starp Interamerikas sistēmu un Eiropas Savienību. Tas var notikt dažādos līmeņos, galvenokārt ar politisko dialogu un sadarbības palīdzību. Sadarbībā caur dažādiem instrumentiem, kas ir Eiropas eh, sad, uh, Savienības ziņā, tem, tem, tematiskā, geogrāfiska sadarbība, attīstības instrumenti un ar politiskā dialoga palīdzību visos līmeņos reģionālajā, subreģionālajā, divpusējā līmenī un pēc mūsu pieredzes delegāciju loma, vēstniecību loma trešajās valstīs dialogā ar uzturēšanos attiecīgais valstīs var būt ļoti auglīga. Eh, valstu valdību vadītāju samiti un dialogi tīpaši cilvēktiesību jomā ir ļoti nozīmīgi un starpparlamentārajā dialogā Eirolats un it īpaši komisijās, delegācijās un apmeklējumos trešajās valstīs, tas var būt ļoti nozīmīgs brīdis, lai īstenotu dialogu starp Eiropas parlamentu ar tā līdziniekiem attiecībā uz spērtajiem soļiem un izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies šajā sistēmā. Un kādi varētu būt mērķi šajā dialogā, lai stiprinātu attiecības? At, finansiāli atbalstīt šīs struktūras, atbalstīt pilsonisko eh, sabiedrību, lai uzlabotu tās tehnisko kapacitāti visā eh, procesā, eh, strīdus izšķiršanas procesā, iesniedzot prasības komisija tiesā, sekojot lēmumu ieviešanai un no mūsu pieredzes, ja ne, e, nenotiek sekošana no pilsoniskā sabiedrībās puses, tad lēmumu e, pieņ, e, īstenošana reizēm tiek atstāta e, novārtā. Tālāk tīri praktiski jautājumi - datu bāzu veidošana, e, labas prakses ievērošana un arī varu piekrist Čeribogas un Kantona kungiem. Ļoti nozīmīgi ir ievērot un īstenot tiesu nolēmumus. Ir ļoti daudz dažādas iespējas, taču gribētu mazliet atkārtot Čiribogas kungas sacīto par to gadījumu e, izmeklēšanu, kas ir radījuši vardarbību, kur ir nepieciešams sankcionēt vardarbīgi saskaņā ar iekšējām tiesībām e, e, piedāvāt rehabilitācijas pasākumus, integrācijas pasākumus un arī juridiskās palīdzības izveidošanas uh, iespējas, kas ir būtiskas, ņemot vērā kontinenta problēmas un uh, upuri, uh, kam ir nepieciešama palīdzība, ļoti bieži ir vismazāk aizsargāti, un tāpēc būtu nepieciešams garantēt viņu piekļuvi Interamerikas uh, Eh, justīcijas sistēmai. Tāpēc gribu pateikties Eiropas parlamentei, par, eh, ka tiek iztenota tik svarīga uzklausīšana pirmā eh, par šo sistēmu kopumā, un mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību ar parlamentu, lai varētu stiprināt Eiropas Savienības un šīs sistēmas attiecības. Paldies! Yeah, thank you very much also for... Paldies, un paldies arī par jūsu labajiem ieteikumiem mums. Manā sarakstā bija rakstīts, ka jūs eh, desmit minūtes uzstāsieties abas. Es varētu uzstāties pavisam īsi. Bet tikai lūdzu uh, atcerieties to. Paldies, uh, paldies priekšsādātājs kundze. Paldies priekšsādātāji. Sež ir 64 locekļi pasaulē un 43 Amerikā. No šīs perspektīvas raugoties, mēs gribētu komentēt sadarbības iespējas starp Eiropas Savienību, Eiropas parlamentu un Interamerikas cilvēktiesību sistēmu. Kā jau to sacīja kolēģe, ir ārkārtīgi būtiski, lai turpinātos atbalsts ekonomiski Interamerikas sistēmai, cilvēktiesība aizstāvībai, bet ir svarīgi arī politiskais atbalsts. Un par šo otro punktu es vēlos arī runāt. Pēdējo mēnešu laikā ir notikuši incidenti un jautājumi attiecībā pret Interamerikas sistēmu no vairāku Eh, Amerikas eh, valstu organizācijas locekļu puses. Tas bija pirmais punkts. Otrais punkts, ir nepieciešams, kur nepieciešama Eiropas Savienības eh, atbalsts, ir īpašās darba grupas secinājumi par Interamerikas komisijas darbību, lai stiprinātu Interamerikas sistēmu. Darba grupa tika izveidota uh, Amerikas uh, valstus apvienības ietvaros. Uh, lai varētu stiprināt šo funkcionēšanu, bet no mūsu um, viedokļa raugoties ieteikumu mērķis ir to vājināt. Pirmkārt, ļoti bēdīgi pēdējo mēnešu laikā vairākas valstis ir kritizējušas Interamerikas uh, sistēmu, reaģējot neproporcionāli uz uh, klasiskiem lēmumiem, piesardzības pasākumiem, drošības pasākumiem, ko pieņem tiesa. Tās ir Peru, Venecuēla, Ekvadora, Brazīlija un Kolumbija. Gribētu izklāstīt situāciju, kas izveidojās ar Brazīliju un Kolumbiju. 2001. gada 1. aprīlī Interamerikas komisija eh, piešķīra piesardzības pas, eh, eh, pasākumus attiecībā uz Eh, Be, Belomontes reģiona indiāņiem. Tika pieprasīts no Brazīlijas valsts aizsargāt eh, indiāņu eh, vidi. Un celtniecība šajā reģionā notika bez konsultācijām ar vietiem iedzīvotājiem un netika veikts pietiekams eh, sociālais un vidas izvērtējums. Prezidente Dilma Rusefa reaģēja ļoti asi, draudot eh, atsaukt savu atbalstu Interamerikas eh, komisijai. Un tas radīja lielu spiedienu traucējot neatkarību no mūsu perspektīvas raugoties Interamerikas komisijā, un situācija ir satraucoša. Ir skaidrs, ka tā kā 90. gados Interamerikas komisijā jau bija vērojami šādi, šāda spriedze. Lēmumi, ieteikumi e, atsevišķām dalību valstīm nepatika, kas tiek pieņemti. Un It īpaši tie attiecās uz demokrātiskajām pārmaiņām, un mēs uzskatījām, ka situācija pašreizējā Latvijas-Amerikas kontekstā e, attiecībā uz dabas resursiem varētu izraisīt spriedzi, bet tas nekādā veidā neattaisno šādu nostāju tādai valstī kā Brazīlija. Un mūsuprāt ir svarīgi, ka tāds draudzīgs eh, reģions kā Eiropas Savienība varētu atgādināt, atbalstīt šo nepieciešamību respektēt Interamerikas sistēmas neatkarību. Tādā pašā veidā ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība, Eiropas komisija, padomi un parlaments sniegtu atbalstu cilvēktiesībai stāvajiem, kuri izmanto Interamerikas cilvēktiesību sistēmu lai varētu nodrošināt taisnīgumu pārkāpumu upuriem. 2011. gada oktobrī Kolumbijas prezidents Santos, neraugoties uz apņemšanos mandāta sākumā, nosauca ļoti svarīgu Uh, NVO šajā sistēmā par korumpētiem, apgalvojot, ka tas apdraud uh, Interamerikas sistēmas ticamību un ziņojot par sankcijām. Tas piešķīra nepatīkamus uh, toni situācijai un viesa neusticība no personu puses, kas tika identificētas kā slaktiņa upuri kurus eh, slaktiņi, kur sakarā Kolumbijas valsts tika eh, noso, notie, nosodīta 2006. gadā. Un slaktiņā piedalījās paramilitāristi. Ir iespējams, ka viens no upuriem būtu meloģis, bet E, šādā veidā tiek instrumentalizēta sistēma, lai padarītu trauslāku un de, diskreditētu e, NVO, kas ir ļoti e, aktīva, kas ir panākusi astoņus notiesājošus spriedumus pret valsti. Un kur ir un kur ir iesaistīts arī pre, eh, prezidents Urīve. Tāpat arī ir veicams darbs attiecībā uz upuru eh, identificēšanu, apzinoties to, ka attiecīgai struktūrai nav šādas kapacitātes veikt izmeklēšanu uz, vie, eh, uz vietas un ir nepieciešams atbalsts no Kolumbijas valdības puses. Šajā sakarā it īpaši tas ir nozīmīgi. Es tur pieminu tāpēc, ka konkrētajā Piripānas gadījumā. Jau tika atrasti dokumenti, kas eh, atradās Kolumbijas eh, izlūkdienestā, kur tika norādīts, ka varētu izmantot šo tīripanu gadījumu, lai vāģinātu Interamerikas sistēmu un vājinātu eh, nevalstiskās organizācijas, kuras to izmanto. tieši tādā pašā veidā varētu vājināt Eiropas parlamenta cilvēktiesību komitejas eh, lomu. Lai pasvītru, gribu pasvītrot to, ka ir liela nepieciešamība pēc politiska atbalsta. Te, para, para concluir, si... Noslēgumā gribu jums sacīt, ka šodien sanāk kopā darba grupa par iespējamām izmaiņām, ieteikumiem Interamerikas eh, komisijas darbā, un eh, ieteikumi atskan ļoti satraucoši, kuros eh, tiek mēģināts samazināt ietekmi, kādi varētu būt, teiksim, izt, vārda brīvības sadaļa, un lai tiktu īstenotas mazāk darbības cilvēktiesība aizstāvības ziņā, kas varētu mazināt komisijas darbu nozīmi. Noslēgumā gribu aicināt Eiropas parlamentu sagatavot atbalsta rezolūciju Interamerikas cilvēktiesību aizsardzības sistēmai. Paldies! Thank you, madam. Paldies, Raiskundze, par šo divu lietu izklāstu. Galvenais jūsu aicinājums laikam bija stiprināt jūs neatkarību Eiropā. Mēs to laikam itin labi spējam saprast. Uh, jo raugoties, kā Eiropas cilvēktiesība tiesa tiek no dažādām valstīm apdraudēta, tas ir līdzīgs mehānisms arī pie jums, tātad mēs saprotam. Mums vēl jārunā savā starpā, ko mēs tieši darīsim ar uzklausīšanas rezultātiem, un tagad dod vārdu Falkona kungam, kurš ir Leopoldo Lopesa kunga advokāts Venecuēlā. Viņš pastāstīs par šo lietu, eh, kas tika skatīta Amerikas vai Interamerikas tiesām. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar. Paldies. Iesākumā gribētu eh, sacīt, kā nesu pateicības vārdus no eh, Leopoldo Lopesa par to, ka jautājums ir iekļauts eh, šajā uzklausīšanā. Tāpat arī es gribētu darīt zināma, ka vakar no Leopolda Lopesa un politiskās grupas puses, kas vadā aliansi, eh, kurā piedāvā savu atbalstu Enrike Kaprisam Dorski jo eh, Lopesa kungs ir ārpus eh, prezidenta eh, karjeras, taču tomēr tas nekādā veidā nemazina jautājuma nozīmi, jo runa ir par politisko tiesību aizstāvību Venecuēlā un konkrēti par vienām no tiesībām, kas ir demokrātiskās sistēmas pašā centrē, tiesības uz um, tiesības izvirzīt kandidatūru un tiesības tikt ievēlētam. Un šis gadījums tiek izmantots, lai izgaismotu tās grūtības, ar kurām šobrīd Venecuēlā saskaras uh, prezidenta Čāvēsa oponenti. 2008. gadā viņš kļuva par up, eh, tika pārkāptas viņa tiesības eh, balotēties Karakas pilsētas eh, mēra postenim, kas ir ļoti nozīmīgs, pat otrs nozīmīgākais postenis pēc valsts prezidenta posteņa. Un viņam šīs tiesības tika liektas, neraugoties uz to, ka visa eh, konjunktūra bija viņam par uh, labu. Un uh, šī tie, valutēšanās tiesība liekšana tika veikta no struktūras puses, ka pat nav tiesīga pieņemt tiesisku lēmumu, un tika ierobežotas šajā gadījumā viņa tiesības. Kā tiesību cilvēktiesību un konkrēti politisko tiesību pārkāpumus un politiskās tiesības ir fundamentāls uh, elements uh, tiesiskā valstī un demokrātiskajā struktūrā, kā jau mēs tos uzklausījām. Uh, tika iesniegta prasība Interamerikas cilvēktiesību tiesā Eh, šī tiesa analizēja tematu un nonāca pie secinājuma, ka tik tiešām šajā gadījumā ir notikusi cilvēktiesību, konkrēti politisko tiesību pārkāpšana, eh, balotēties vēlēšanām. Un balstoties uz šo Interamerikas komisijas novērtējumu, komisija pieprasīja Interamerikas cilvēktiesību tiesas vārdā atzīt šo pārkāpumu un kā varēja sagaidīt, Lopes kungs saņēma labvē, sev labvēlīgu spriedumu no Interamerikas cilvēktiesību eh, tiesas at, attiecībā uz savām tiesībām tikt ievēlētam. Un šis spriedums uh, pieprasīja ikvienai valsts struktūrai, bet īpaši Eh, valsts vēlēšanu komisijai atcelt noteiktās sankcijas un uzdeva nekavēt balotēties jebkurās vēlēšanās. Un gribu uzsvērt, ka šis gadījums ir ļoti nozīmīgs attiecībā uz visām pārējām personām, kuras eh, nelikumīgā veidā, kurām tiek liektas iespējas balotaities un izvirzīt savu kandidatūru vēlēšanām. Tāpēc eh, Interamerikas eh, cilvēktiesību tiesa uh, uzdeva Venecuēlas valstī veikt pasākumus, lai šādi pārkāpumi tiktu novērsti. Un lai attiecīgie likumi šajā valstī tiktu grozīti, lai administratīvu sankciju piemērošana nevarētu tikt izmantota uh, Eh, politisku tiesību pārkāpšanai. Eh, reakcija Venecuēlā bija pret Interamerikas eh, tiesas spriedumu. Vislielākā manifestācija bija augstākās tiesas spriedums, kas paziņoja uh, Interamerikas tiesas nolēmumu par neizpildāmu, piemēr, piesaucot tādus kritērijus, kas ir pilnīgi neiedomājami, taiskaitā piesaucot liberālu koncepciju un suverenitātes punktus, kurus nevar, eh, nevaram iedomāties. Un šeit apstrīdēts Interamerikas tiesas nolē, nolēmums. Bet tik vienā vēlēšanu procesā, kas notiek, eh, kas sākās 2011. gadā Venecuēlā, gan attiecībā uz valsts prezidenta vēlēšanām, uz uz citu struktūru vēlēšanām, kurās uh, savas kandidatūras izvirzā pilsoņi. Uh, tā uh, ir notikošie šādi pārkāpumi. Un Nacionālā vēlēšanu komisija piemēroja dažādas noteikumus, varēja svītrot no saviem reģistriem atsevišķas personas, kuras citādi būtu varējušas postulēt savas kandidatūras jebkurām no vēlēšanām. Un pilnībā netiek ņemts vērā eh, spriedums, ar kura palīdzību, eh, kurš norāda, ka eh, Lopesa kungs netika kavēts politiskā, bet gan administratīvā veidā postulēt savu kandidatūru vēlēšanām. Tas nozīmē, izveidoja sava veida apkārtceļus, lai attaisnotu šāda veida tiesību pārkāpšanu. Pašreizējā situācijā Venecuēlā administratīva veida liegumi postulēt, tas nozīmē eh, nevis ar kādu tiesas spriedumu, nozīmē, ka ir jācīnās pret līdzīgiem gadījumiem un šobrīd ir būtiskā sadarbība gan ar Eiropas komisiju, gan ar Eiropas parlamentu cilvēktiesību apakškomiteju, lai varētu panākt Interamerikas eh, cilvēktiesību tiesas eh, nolēmuma īstenošanu. Un jāpanāk, lai kategoriski tiktu noraidīts, ka gadījumā, kad ikvienā gadījumā politiski, administratīvā veidā kāds tiek, kādam tiek liektas tiesības tikt uh, ievēlētam, lai uh, varētu skaidri nodalīt šādu politisku vai administratīvu noraidījumu. Un mēs aicinām Eiropas eh, parlamentus eh, sadarboties, lai eh, šādi Interamerikas tiesas spriedumi tiktu veiksmīgi varētu tikt īstenoti. Paldies! Explaining on, the case, on a case in Venezuela. Paldies, Falkona kungs, ka jūs paskaidrojāt, cik sarežģīti ir uh, ar uh, Venecuēlai uh, implementēt uh, tiesas lēmumus nacionālā līmenī. Mēs arī par uh, par Brazīliju un dzirdējām tā kā to visu varēsim kopsavilkumu izdarīt. Gerca kungs, varbūt jūs varētu nedaudz nogaidīt, jo e, mums ir deputāti, kuriem maz laika, un viņi grib uzdot arī jautājumus, vai jums tas būtu pieņemami. E, esiet pārliecināts, e, mierīgs, ka pēc tam jums dosim vārdu. Tātad, lūdzu, kundze, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka šī uzklausīšana ļoti nozīmīga, jo tā paskaidro mums, kā darbojas Interamerikas sistēma. Un skaidro ļoti lielas šaubas, kādas mums bija eh, Eiropas Savienībā attiecībā uz eh, šo cilvēku tiesību mehānismu darbību. Tāpat arī eh, tās paskaidro sīkāk, cik nozīmīgi ir tas, kā reģiona valstis ievieš organismus, kas palīdz ievērot cilvēktiesības. Ar lielu interesi uzklausīju to, kā eh, atsevišķās valstīs, tādās kā Argentīnā un Čīlē, netiek ievēroti šie nolēmumi, kā arī uzklausīju to, ka citās tiek atzīt nozīmīgi. Ļoti būtiski ir panākt taisnīgumu, lai noziedznieki tiku sodīti, bet ļoti bieži cilvēki aizmirst, cik nozīmīgas ir tiesības uz taisnību, tiesības uz eh, cilvēka cieņu. Mēs run... dzirdējām no vairākiem runātājiem, ka vain... vainīgo notiesāšanas līmenis ir ļoti zems. Es ceru, ka šis, šie trūkumi tiks eh, novērsti. Tāpat Eh, mēs dzirdējām, ka ļoti daudz ir atkarīgs no attiecīgās valsts, eh, runājot par tiesas nolēmumu, un ka ir valstis, kuras to nepieņem mūsu, kā li Eiropas likumdevēju devums, ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu valstīs, ar kurām mums ir nolīgumi. Un kā Meksikas delegācijas eh, locekli esmu šo valsti apmeklējusi vairāk kārtīgi, koncentrējoties uz upuru tiesībām. Es pie šī paša jautājuma strādāju arī mūsu parlamentā, strādājot pie direktīvas par upuriem, par atbalstu Eh, kas tie upuriem ir sniedzams. Un es gribu atbalstīt vienu no runātāju paziņojumiem, kurš sacīja, ka Meksikā ir apņēmusies eh, ieviest un īstenot uh, Interamerikas tiesu nolēmumus. Ir ļoti daudz vēl darāmā, bet ņemot vērā manis redzēto Meksikā, mēs, mēs redzam, ka šī valsts vēlas sadarbību. Man ir uh, nācies apmeklēt Kuāres pilsētu, tikties ar upuru tuviniekiem. Un mums ir arī jākoncentrējas uz to, un to sacīja viena no runātājām, uz dialogu. Mēs esam runājuši par viedokļu apmaiņām, par um, vizītēm. Uh, Un es domāju, ka ļoti būtiski ir upuru tiesība aizstāvība, kā arī mums ir jādomā ne tikai par vizītēm, bet ar nepārtrauktām viedokļu apmaiņām, kā jūs sacīs sadarbības ar vēstniecībām un jebkura uh, veida citu sadarbību, lai mēs paturētu šo saikni. Un noslēgumā gribu sacīt, ka ir ļoti svarīgi palīdzēt lēmējiestādēm un ierēģiem, kuri strādā ar upuriem, tā ir problēma arī mums šeit Eiropā. Es savā ziņojumā ļoti to pasvītroju un gribu aicināt valstis, kuras nepietiekami sadarbojas ar, šo, ar šīm organizācijām, lai tās sadarbojas labāk, un tās, kuras sadarbojas, lai turpina sadarbību ciešāk, un lai pilsoņi varētu šo sadarbību atbalstīt. Paldies! Nu, nav, uh, eh, maram. Paldies, tagad vārds Andrikienes kundzei. Paldies, priekšsēdus kundze, runāšu lietuviešu valodā. Noriu prisidėti prie kolegės Terezos Jimenez e, kalbos pradžios. Jā, paldies kolēģei Jimenezes kundzei. Viņa sacīja, ka mēs priecājamies, ka šodien notiek šīs sanāksmes, un kā jūs varbūt ziniet, šīs apakškomitejas delegācija pagājušajā gadā apmeklēja Hondurasu un Meksiku. I can, yeah, all right. Eh, Aš pirmiausiai noriu prisidėti eh, prie Terezos Jimenez. Eh. Jā, tātad pirmkārt gribētu pievienoties Jimenezas kundzei attiecībā uz to, ka arī es ļoti priecājos, ka mums ir šī uzklausīšana apaškomitejā, kā jūs varbūt ziniet, pagājušā gada maijā šīs apaškomitejas delegācija apmeklēja um, Meksiku un Honduras kantona kungs. Jūs pieminējāt Honduras. Vai jūs nevarētu novērtēt cilvēktiesību situāciju šajā valstī Hondurasā? Ļoti labi atceros mūsu sanāksmes šajā valstī mūsu sanā, tikšanos ar Anna Pineda, eh, cilvēktiesību ministri, kura pieminēja tiesnešu statusa problēmas valstī. Tātad tādi tiesneši, kas valdības maiņu 2009. gadā neatbalstīja un kas zaudēja darbu. Vai jūs kaut ko variet par to sacīt un vai komisija ir pieņēmusi kādas lēmumus vai rekomendācijas šajā sakarā? Ļoti priecājos, ka šeit ir Sančes Falkon kungs ar mums. Leopoldo Lopes lieta mums jau ir zinām labu laiku, mēs būtu priecājušies arī viņu šodien šeit redzēt, taču vairāk iemeslu dēļ tas nebija iespējams. Šodien notiek sanāksme, vakardien Venecuēlas vēstniecība nosūtīja man un citiem kolēģiem skaidrojumu, kādēļ par to, kādēļ cilvēktiesību tiesas uh, spriedums netiek piemērots. Un šajā vēstulē viņi sacīja to pašu, ko arī jūs jau skaidrojat, ka nevarot viņu prāt tikt e, piemērots tiesas spriedums. Es vēlos no jums dzirdēt, jūs esat komisijas pārstāvs, kā jūs rēģējiet uz šādu valsts nostāju, kā komisijas e, spriedums nevar tikt implementēts, ko vispār tādā situācijā vēl var darīt Un pēdējais eh, komentārs, tas nav jautājums. Mēs raugāmies uz reģionu kopumā, bet redzam arī būtisks atšķirības starp valstīm. Mēs redzam Meksiku, kā delegācija apmeklējām to, un tur mēs dzirdējam daudzās sanāksmēs par komisijas um, um, pienākumiem attiecībā uz sprieduma, eh, spriedumu, tiesas spriedumu eh, piemērošanu. Dažas valsts tomēr ir eh, atzinušas, lai gan tas nav tātad visai viegli, un cits ir atzinušas, ka tās vispār nepiemēros spriedums. Tātad mēs redzam, ka ir milz atšķirības starp valstīm, un ja apakškomiteja sagatavotu dokumentu, ko mēs parlamentā sagatavot, kā jūs ierosinājāt, es domāju, ka arī tas varētu dot lielu e, rezultātu. Paldies, Andrikienes kundze, Majerkungs, nākamais. Paldies, priekšsēdātais. Pilnībā piekrītu, ka ir ļoti svarīgi ar mūsu rīcībā Eiropā esošiem instrumentiem, tātad politiskais dialogs sadarbībā, Eirolats. Un, stiprināt eh, Interamerikas cilvēktiesību sistēmu. Eh, cilvēktiesību pārkāpumu upuru atbalsts ir ļoti e, nozīmīgs, lai gan tas ir ļoti grūts. Spānijas gadījumā tiesnesis Alkasars Garsons, šķiet ir šis gadījums zināms, sēžas uz apsūdzēto. E, nonāk uz apsūdzēt tā apsūdzēto sola ļoti interesanti eh, par frankisma noziegumu izmeklēšanu. Ļoti interesanti, ka Argentīnā šiem noziegumiem nav noilgums, Spānijā ir. Un mēs varētu palīdzēt stiprināt šo Interamerikas tiesību sistēmu. Runājot par Interamerikas sistēmu darbību, es domāju, ka tā ir ļoti lielā mērā atkarīga no Interamerikas valstu savienību un jaunās struktūras, kas izveidojas šajā gadā, iepriekšējā gadā un pārsniegs Interamerikas valstu uh, savienību un kādā veidā tiks iecerēta šī sistēma un kādā veidā veco struktūru nomainīs jaunā selak sistēma, selak struktūra. Manuprāt, ļoti svarīgi ir, e, svarīgi ir jūsu izklāsti, un es uzskatu to par nozīmīgu aplicinājumu, jo visi upuri piespiedu pazaš, pazušanām, slepkavībām, spīdzināšanām vai arī šis gadījums, ko mēs uzklausījām par Venecuēlu, tas ir šokējoši un tīri no juridiska viedokļa raugoties. Svarīgas debatas ir par šādu politisku eh, tiesību pārkāpumu, vai ir arī citi gadījumi Latvijā Amerikā par šādu veidu tiesību pārkāpumiem? Slepkavības, nolaupīšanas, apvērsumi. Mans pirmais jautājums. E, ir domāts pirmajam runātājam, vai Hondurasas gadījumā ir uzsākta izmeklēšana pret e, apvērsuma autoriem. Ja tāda ir, es gribētu zināt konkrēti datus. Tālāk runājot par e, Falkona kunga izklāstu Venecuēlā cik man zināms. Seši eh, simti ierēģu ir ietekmēti no šādas sistēmas, no kuriem uh, Eh, nevar tikt piemērota pieturēšanās pie partijas. Un Lopesa kungs, eh, viņa dalība netika pieļauta konkrētu faktu dēļ, neraugu papildus savai politiskai piedarībai. Viņš atbalstīja 2002. gada valsts apvērsumu, tas ir svarīgs datums, bet vissvarīgākais šajā gadījumā ir tas, ka, ka viņš uh, 60 miljonus bolivāru eh, novirzīja no Venecuēlas eh, naftas, eh, valsts naftas uzņēmuma un ar pārkāpumiem savā mēra darbā tīri attiecībā uz budžetu un tie administrācijai un ties justīcijai ir pienākums vajāt par šādiem pārkāpumiem ikvienu valsts pārstāvi. bet cik man zināms, šī persona izlēmā, izlēmā nebalotēties. Jūs pārzināt labāk, kāda situācija ir Venecuēlā. Bet Venecuēlas augstākā tiesa skaidri norāda to, ka šis jautā, ka šeit netiek pārkāptas politiskās tiesības, attiecīgā persona var balsot, var tikt ievēlots, taču ties, e, tiesas spriedums nav pie, piemērojams, jo tas attiecas uz politisko tiesību pārkāpumu, taču šī persona var e, spiedādāt savu kandidatūru, lai gan to nedara. Turklāt man liekas, ka šajā konkrētajā gadījumā nav runa par politiskajām tiesībām. Šī persona var savu kandidatūru piedāvāt, bet Eh, viņa gadījumā šādas eh, kandidatūras izvirzīšanas nav. Man likās būtiski šo atgadījumu izstāstīt. Manuprāt, būtiski ir nepieciešamība ar mūsu Eiropas instrumentiem un ar politisko dialogu un sadarbību un Eirolats attīstīt un veidot debašu telpu par uh, Eh, šī krasta un tā krasta likumdevējiem, lai mēs varētu runāt par to, kā stiprināt šos instrumentus un nodrošinot atbalstu cilvēktiesību pārkāpumu upuriem. Paldies! Thank you, Mr. Ma Paldies, Maier kungs. Tagad man sarakstā ir pieteikšies vairāki runātāji. Tēma laikam ir ļoti interesanta, un mēs varam turpināt debats laikam līdz pieciem, bet Lūdzu, paturiet prātā arī mūsu laika ierobežojums. Objolsa kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Pirmkārt, gribu paust apzinību pa visiem runātājiem. Visas uzstāšanās bija ļoti noderīgas mums. It īpaši runājot par Interamerikas cilvēktiesību sistēmu un problēmām, kas ir saistāms tīri ar loģistisku vai politisku um, motivāciju. Un šeit, šajā uh, parlamentu komitejā, jūs varat rēķināties ar atbalstošu nostāju. Bet es gribētu atsaukties uz vienu konkrēto jautājumu, kuru pieminēja Himena Reģes attiecībā uz situāciju Kolumbijā, kas man īpašas bažas vieš. Tā ir situācija e, par e, advokātu kolektīvu Jose Alboa Restrepo. Es to gribu e, norādīt īpaši ne tikai tāpēc, ka šeit ir draudu struktūra, draudu situācija, Bet man šķiet, ka aiz šīs problēmas un varētu slēpties stratēģija, lai apstrīdētu un padarīt zināmā mērā neleģitīmu gan Kolumbijā, gan uh, gan, gan, gan citās valstīs pašu uh, Interamerikas cilvēktiesību sistēmu, un es gribētu lūgt eh, Čibūgā un Kantona kungiem, vai viņi varētu izvērtēt šo situāciju. Thank you, Mr. Obiols. And, um... Paldies, Obiols kungs, Kortes Lastas kungs, Meksikas delegācijas vadītājs. Paldies, priekšsēdētāji, arī es ļoti īsi a mi compañera de la delegación. Un eh, jau Jimenesa Becerīlā, eh, mana kolēģe Meksikas delegācijā runāja par upuriem un viņu atbalstu. Čirī Bogas kungs runāja par to lomu, kāda varētu būt mums Eiropas likumdevējiem, lai varētu sadarboties eh, konstruktīvā dialogā. Un šajā sakarā jā, gribu sacīt, ka jauktā parlamentārajā komis, komisijā sadarbībā ar Meksiku mums norit īpašs dialogs eh, un gribu izmantot situāciju, lai pateiktos eh, parlamentu komitejai. Un mēs Meksikā varējām E, piedalīties decembrī plašā dialogā pār cilvēktiesību situāciju. Tāpēc gribētu izmantot izdevību, lai runātu par labāko koordināciju starp dažādām eh, komisijām un delegācijām mūsu vizītēs, lai uzlabotu dialogu un uzlabotu cilvēktiesību situāciju valstīs, kuras mēs apmeklējam. Paldies! Thank you very much. Now we have... Paldies! Tagad mums bija debates ar deputātiem un redz, ka divi vēstnieki ir lūguši vārdu. Eh, paldies, ka pieteicāties, bet lūdzāt cerieties, ka jums katram tikai trīs minūtes tiek dotas. Vispirms eh, vēstnieks Garcijas kungs no Venecijas lūdzu. Paldies. Ļoti žēl, ka. Uh, un pat varbūt man jālūdz jums papildu laiks. Šis Lopesa kungs ir ļoti interesants. Un tu debates ir ļoti interesanti šajā sakarā. Es to saku tāpēc, ka viens no izaicinājumiem, ar kuriem saskaras cilvēktiesību organizācijas visā pasaulē, ir šī gadījuma izmantošana, lai cīnītos pret Latviju Amerikas progresīvā valdībām. Un šeit mēs runājam par prezidenta kandidātu līdz vakardienai un kā tiek manipulētas informācijas, kā tiek paziņotas puspatiesības, eh, kā tiek darīt zināmi mēli, mēģinot viktimizēt Lopesa kungu. Tāpat arī nav tiesa, ka 2002. gadā Lopes kungs piedalījās eh, Tāpat ir jāatzīst, ka Lopeskungs 2002. gadā piedalījās eh, fašistisku brigāžu organizēšanā un vērsās pret demokrātiski ievēlētiem deputātiem. Un tādējādi eh, pārkāpa elementārās cilvēku tiesības. Lopes kungs varēja izmantot vispārīgo amnestiju, ko pasludināja Venecuēlas valdību kā savu devumu politiskajā stabilizācijā valstī, kura laimīgā kārtā šodien mēs redzam savus augļus. Un Lopesa kungs ir piedalījies politiski, vada politisku vadību. Viņš ir ierakstīts Nacionālajā vēlēšanu komisijā, bet līdz viņš Eh, noraidīja savu kandidatūru, lai atbalstītu galēji labos Venecuēlē. Un ļoti žēl, ka šī prezentācija notiek nelīdzsvarotā veidā un netiek ņemta vērā iespēja izmantot juridiskus ekspertus no Venecuēlas. Jo eh, Lopesā eh, kungs varēja izmantot savas politiskās eh, tiesības un Interamerikas eh, cilvēku tiesību tiesas lēmums nevarēja tikt īstenot citu iemeslu dēļ. Taču šis ir ekspertu jautājums, kuriem būtu jāskaidro šis jautājums šai komitejai, kas būtu krietni vien palīdzējis debašu kvalitātei. Mēs nevaram pieņemt to, ka Eiropas eh, parlamentā tiktu eh, viktimizēti eh, šādi cilvēki, Venecuēlas pilsoņi, kuri turklāt ir tikuši notiesāti par korupciju. Paldies! Thank you, Ambassador. I think uh, just underline. Paldies, viesniekungs. Uh, mūsu debatēs ir runa par dažādām valstīm, kuras ir vairāk vai mazāk progresīvas, eh, šķiet arī uzvērtējumā. Eh, tā kā tas nebija mēģinājums vērsties pret progresīvu valsti, eh, bet ir runa tomēr par tiesas spriedumu. Attiecīgi mēs rīkotos arī, attiec, ja būtu runa par Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu. Un tātad vārds arī Vēras kungu, kurš pārstāv valstī Paldies, prieksēdētāji, godējumie apaškomitejas deputāti. Man ir tas gods atsaukties ļoti precīzi uz Piripānu gadījumu Kolumbijā, lai paustu, ka Interamerikas cilvēktiesību tiesas lēmumu gadījumā 2005. gadījumā tika uzdots rīkojums par reparācijām, kas eh, identificētu 97. gada upurus, kas Skalpilnā kārtā notika, slaktiņā, kas Skalpilnā kārtā notika Kolumbijas teritorijā. Un lai varētu nodrošināt adekvātas reparācijas. Īstenojot šo tiesas nolēmumu, ģenerāla prokuratūra, kas ir neatkarīga struktūra Kolumbijā, ir eh, varu dalījums. Oktobrī secināja, ka nebūtu upuris, eh, upurī. Martīnes Contreras, persona reconocida. Personas, kas eh, cita starpā tika atzītas par upuriem eh, tiesas spriedumā. Un saskaroties ar šiem notikumiem, kas nebija zināmi ne tiesai, ne Kolumbijas eh, valdībai. Tiesa sasauca visas ieinteresētās puses uz īpašu uzklausīšanu, kas notika 23. novembrī, kurā tika piešķirts trīs mēnešu termiņš, lai pieprasītu nepieciešamās informācijas par tiem upuriem, kas ir deklarēti un paziņoti spriedumā attiecībā uz viņu upuru statusu. Uh, šeit strādāja Kolumbijas ģenerāla prokuratūra un nevis Kolumbijas valdība. Kolumbijā tas radīja skandālu, kurā Kolumbijas valsts un Interamerikas uh, uh, cilvēktiesību tiesai bija jāizstāv savs labais vārds, jā, jāpastiprina sava, jāapstiprina savā labā ticība un bija nepieciešams faktus apstiprināt. 27. oktobrī prezidents eh, Santos norādīja, ka oficiāli tika informēts eh, Amerikas Savienoto eh, Amerikas valstu sekretariāts pārskatīt šo situāciju un gribu sacīt, ka šādi Eh, paziņojuma šādi nolēmumi grauj Interamerikas cilvēkties, eh, cilvēktiesību sistēmu. Un Kolumbija aizstāv savu labo vārdu, jo šeit ir runa par cilvēkiem, kuri uzdodas par upuriem, bet tādi nebija. Tāpat par 97. gada notikumiem Kolumbijas valsts apstiprina savu labo gribu pilnībā nodrošināt reparācijas visām personām, kas ir, atzī, kas ir bijuši upuri 97. gada notikumiem. Manuprāt, tas apstiprina labo politisko gribu un Kolumbijas atbalstu Interamerikas cilvēktiesību tiesas darbam, lai, e, kas strādā, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu visā kontinentā. Thank you. Paldies, vēstnieka kungs, un tagad pavisam īsi lūdzis vārdu arī Menkas kungs no Meksikas vēstniecības. Gracias, señora presidenta, Juan Bosco. Paldies. Par uzklausīsiet Meksikas vēstniecības balsi. Meksikas vēstniecība Briselē grib pateikties par šo uzveicinājumu Eh, piedalīties viedokļu apmaiņā par tik būtiskiem jautājumiem, kā tādiem, kas tiek skatīti šodien apakškomitejā. Diemžēl eh, vēstniece nevarēja piedalīties, taču lūdza mums darīt zinām Meksikas apņemšanos sadarboties ar Interamerikas cilvēktiesību sistēmu un sadarbību ar tās struktūrām. T kā jau Meks ir pausts citos formos, Meksika apstiprina savu labo gribu stiprināt šo eh, cilvēktiesību jautājumus. Šajā sakarā gribu nosaukt divus piemērus, kas ir plaši zinām iekšēji, uz kuriem atsaucās runātāji. E, kritēriji, kurus nosaucā eh, valsts augstākā tiesa, cilvēktiesību gadījumā precedents ir atzīts eh, nacionālajās un starptautiskajās institūcijās. Meksikas institūcijas strādā, lai veicinātu e, tiesliešu kapacitātes Interamerikas e, jautājumu jomā un lai varētu veiksmīgi darbu turpināt. Meksika apstiprina savu iesaistību atbalstu cilvēktiesību aizstāviešanas mehānismam reģionā un at, e, pauž atzinību to darbam. E, paldies! Un tagad uzklausīsim Gērca kungu no ārējās darbības dienesta. Ja jūs varētu iekļauties piecās minūtēs, paldies! Paldies, Lohpīleres kundze, par ļoti interesanto debatu. Eh, cik žēl, ka mums nav vairāk laika, eh, tēma tiešām to būtu pelnījusi. Es centīšos par sešiem punktiem izteikties 5 minūšu laikā. Pirmais. Gribu uzsvērt eh, to, cik lielu vērtību es piešķiru neatkarīgo iestāžu neatkarīgam novērtējumam, vai tas ir es vai trešo valstu līmenī. Tādēļ mēs stingri atbalstam Interamerikas cilvēktiesību sistēmu. Šis ir principiāls atbalsts, bet turklāt vēl arī ir īpaši e, mūsu simpātija konkrētiem e, gadījumiem, konkrētām lietām, eh, par ko arī Kantona kungs simbolizē Interamerikas un Eiropas cilvēktiesību tiesas sistēmas ir izveidotas un, tā sakot, dzimušas apmēram vienlaicīgi, tātad mēs varam tikai viens otru bagātināt, eh, un tas arī būtu ļoti apsveicam. Apsveicama arī Āfrikas sistēmas eh, konsolidāciju un arī priecājamies par Āzijas sistēmas embrionisko izveidu. Un Mūsu atbalsts Interamerikas sistēmā ir dažādā veidā izpaudies, kā arī Marija Ribero eh, sacīja, ir politiskais dialogs, kā arī eh, cilvēktiesību dialogs, kā ar Meksiku un Kolumbiju, piemēram, kur eh, vēstnieki nu pat runāja, demārši paziņojumi ne tikai Aštons kundz un sadarbību finanšu jomai piekrītu lielākai daļai runātāji, kas ir runājuši par to, ka uh, tiesas spriedumiem ir jātiek piemērotiem, eh, eh, kā arī komisijas rekomendācijām. Eh, tas nav vienkārši, to mēs saprotam, katrā valstī ir savas problēmas, bet sveicam klubā. Lohbīlers kundze nevēlt norādīja uz Eiropas pieredzi. Jā, mēs iesaistamies sarunās ar valstīm attiecībā uz implementāciju, tā skaitā uh, redzamos gadījumos, kā Himena Rejas gadījumā un tajā lietā, par kuru stāstīja mums Kolumbijas vēstnieks, kā arī citās lietās. Mēs iesaistamies šajā sadarbībā ar valstīm. Kas rada mums īpaši bažas ir, ja implementācija uh, uh, ir tik kontroversiāla, ka uh, komisijas vai tiesas neatkarība tiek apšaubīta. Uh, Eh, un arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvju eh, eh, integritātu un neatkarību, kas sadarbojas ar šo sistēmu. Tas mums rada tiešām bažas. Mēs vēlamies tādu, mēs nevēlamies tādu kā Amerikas un Eiropas neatkarīgu sistēmu, kad graušanu redzēt, jo mēs vēlamies startautisku universālu cilvēcības standārtu sistēmu iedibināt Ceturtais, ko es gribu sacīt, e, saistīts ar pilsonisko savienību karai Latīņā Amerikā ļoti būtiska loma Interamerikas mehānismu atbalstā, jo e, tā ir piekļuva tiesai un komisijai, arī attiecībā uz tiesaspriedumu implementāciju, apmācību sabiedriskās e, informācijas celšanu. Mēs cenšamies pilsonisko sabiedrību atbalstītu un <clears throat> to darām visās mūsu eh, sadarbības ar atsevišķām valstīm, kā arī eh, esam priecīgi par Eiropas cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu eh, devumu. Tad pār finanšu resursiem vēlas runāt, šeit ir mana kolēģi no DEFCO, ar kuru strādājam kopā. Neviens, protams, neatņems neapstrīdēs dalībvalstu galveno atbildību Interamerikas sistēmas, tātad uh, finansējumu nodrošināt eh, tiesai un komisijai, tas nekad nemainīsies, taču tomēr īpaši kopš 2005. gada un tagad 11. 12. gada ES ir atbalstījusi konkrēts projekts ar komisiju un tiesu, veicinot tās kapacitāti, mazinot eh, eh, tātad slodzi. Es ceru, ka mēs varēsim arī turpmāk palīdzēt, arī ar komisiju eh, aplūkojot alternatīvas safinansēšanas veidus, tajā skaitā atbildot uz alternatīviem eh, iesniegumiem. Tiešām eh, tā ir, jā, varat apstiprināt ļoti labi. Un sastais un pēdējais, ko gribu sacīt par politikas dialogu starp komisiju un ārējās darbības dienests ir parakstījis saprašanas memorandu 2009. gadā post Lisabonas laikā mums 27. februārī būs ļoti būtiska sanāksme, kur būs pirmā OS ES politikas dialoga sanāksme, kur mēs cilvēktiesību sadaļai veltīsim lielu uzmanību un cerams, ka Interamerikas sistēma spēs piedalīties OS delegācijā šajā būtiskā politikas dialogā, kur mēs arī aplūkosim e, jautājumus, kā mēs varam vēl ciešāk sadarboties. Uh, un cilvēku tiesībām, kā es sacīju, šajās diskusijās būs ļoti būtiska loma. Sirsnīgs paldies! Paldies, Gerca kungs! Tas bija ļoti uh, informatīvi un tak tiešām ārējās darbības dienests ir atcīmredzot uzsācis daudz labas infor, uh, iniciatīvas, lai atbalstītu darbu. Es sapratu, ka mums nav daudz laika, bet ir daudz neatbildētu jautājumu, taču tie netika uzdoti visiem tādēļ Eh, vispirms lūkšu Falkona kungu ļoti īsi, ļoti īsi atbildēt par Lopesa kunga lietu, un tad visi jautājumi Konton kungs, kas e, veica pieraksts, varēs atgriezties pie specifiskiem vispārīgās debats, diez vai darētu atsākt no sākuma. Falkona kungs, lūdzu jums pirmajam vārds. Konkrēti gribu zin, pateikt, ka man šķiet eh, pārspīlēti. Uh, un nepieļaujami nodalīt eh, šos politisko un cilvēktiesību jautājumus. Cīnīties pret autoritārismu, Eh, arī nozīmē eh, cīņa pret par cilvēku tiesību ievērošanu. Lopes sakungā korupcijas gadījumā gribu sacīt sekojošo. Tie tā bija runa pār dāvinājumu bezpēļņas organizācijai un administratīvais lēmums uh, pār eh, mēra amatu Karakas pilsētā nekad netika izmeklēts krimināla ziņā, jo nekādu kriminālas motivācijas šeit nebija. Pirmie uh, gadījumi ir meklējami pirms desmit gadiem, pārējie pirms astoņiem gadiem, un nekad nav bijuši nekādu, eh, nekādas tiesu, nekādas krimināla procesa darbības un nekādas sankcijas mēs būtu varējuši saprast, ja tādas būtu bijušas, bet nekāda krimināla procesa nekad nav bijis. Un tiek paziņots, ka viņš ir. E, Viņš ir eh, iesaistīts korekti, koruptīvās darbībās, un summa ir 60 miljoni e, e, bolivāru tādu faktu nav bijis, un viņš to skaidri norāda, jo nebija nekādas korupcijas gadījuma šeit. No otras puses, es runāju šeit ne tikai par Lopeskungu, bet citas personas, kurām politiskās tiesības tika liektas, kurām ir visas eh, tiesības, kā it kā tika ziņots, eh, ir eifēmisms, jo augstākās tiesas priekšsēdētājs paziņoja, ka šīs personas var izvirzīt savu kandidatūru eh, vēlēšanām, bet, ja tiek ievēlētas, nevar īstenot funkcijas, kuru sakarā tās ir izvirzījušas kandidatīvas. Tāpēc tās ir tāds vienkārši simulācijas gadījums. Tālāk runājot par statistiku. Uh, attiecībā uz personām, kam ir liektas tiesības. Tās nāk no aprindām, kas ir pietuvinātas valstu valdībai un e, sacīt, ka tie būtu 20% no uh, ierēģiem. Tas ir pilnīgi apstrīdami. Nav nevienas augstvaldības Eh, ierēdis, kurš eh, būtu, eh, kurā habilitācija būtu atņemta. Paldies, mēģināšu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem ļoti īsi, jo laika ir ļoti maz. Attiecībā uz Hondurasu izskanēja divi jautājumi. Pirmkārt, gribu precizēt, lai nebūtu nekādu šaubu. Hondurasā bija valsts apvērsums, militāru uh, grupa, ja nolaukt cilvēku izved no valsts, tas ir valsts apvērums. Eh, atsevišķi cilvēki uzskata, ka nav bijis valsts apvērsums. Tomēr komisijas eh, lēmums eh, bija tas, ka ir valsts apsvērums. Un šajā gadījumā ir runa par tiesnešiem, kas pretoja, oponēja valsts apvērsumam, tika sankcionēti. Šīs sankcijas turpinās. Vēl aizvien šis temats nav atrisināts vēl aizvien Interamerikas komisijā tiek skatīts gadījums, e, kura skatīšana nav pabeigta. Un jau saistībā ar otru jautājumu ir nozīmīgs nesodāmības gadījums valsts, attiecībā uz valsts apvērsuma dalībniekiem. Nav veiktas pietiekamas izmeklēšanas, tai skaitā nav pat saņemtas pilnīgas informācijas, vēl jo vairāk atsevišķi apvērsuma dalībnieki ir tikuši prēmēti gan valsts, gan privātā līmenī. Apgalvot, ka reakcija bija pozitīva, valsts apvērsuma gadījumā es pirmo reizi eh, kaut ko tam līdzīgu dzirdu runājot par silāk jautājumu. Varu tikai atsaukties, jo nejūtos kompetents par to runāt. Nav uh, konkrētu šo uh, pārmaiņu scenāriju izstrādāta, un Amerikas, um, Interamerikas komisija ir uh, un, un, un tiesa ir struktūras, kas ir iedibinātas jau jau gadiem ilgi, un šeit ir ļoti sarežģīts darbs veicams. Tālāk runājot par situāciju Kolumbijā, pirmkārt vēlos pateikties vēstniekam par atbalsta vārdiem. Gribu pateikties arī Meksikas vēstniekam. Kolumbija ir paudusi savu atbalstu Interamerikas cilvēktiesību sistēmai jau pirms krietni laika, bet runājot par Piripani jau tematu, kas ir ļoti nozīmīgs, gan Interamerikas, gan Eiropas sistēmā galvenokārt tiesa balstās uz pušu sniegto informāciju. Mēs neesam institūcija, kas pas, pati meklē pierādījumus. Un Napiripanas gadījumā informācija, kas tika iesniegtā no komisijas un no tiesas pār upuriem, kas pēc tam izrādījās, ka nav upuri. Šos informācijas sniedza Kolumbijas valsts, prokuratūra, valdība un tiesa balstījās uz saņemto informāciju no Kolumbijas valsts, kas bija noteikusi, ka šīs personas ir uzskatāmas par upuriem. Un, protams, iespējams, ka šīs daļa no personām nebija upura, šī situācija tiek izmeklēta, jo nav iespējams, ka pastāvētu juridiski upuri, kas nav reāli upuri. Tas būtu ļoti e, smags trieciens Interamerikas cilvēktiesību sistēmai, un mums ir nepieciešams skaidrs e, lēmums par to, kuri ir bijuši upuri Bet eh, gribu sacīt, ka informāciju tiesai pamatā sniedza Kolumbijas valsts. Šajā sakarā gribu arī norādīt to, ka mēs, ka šīs situācijas dēļ netiek uzsākta Interamerikas sistēmas reforma. Bet ik ik viena reforma tiek virzīta uz cilvēku tiesību stiprināšanu. Lai varētu nodrošināt vairāk aizsardzības un nevis ierobežot esošo. No, luego, para ir terminando. Eh, Noslēgumā attiecībā uz uh, spriedumu ieviešanu. Kā jau es sacīju iepriekš, tas nav simtprocentīgi, tā nav simtprocentīga, e, izpildes līmenis ir zemāks, tomēr tīri simboliskos aspektos e, tas tiek, e, izpildes līmenis ir augsts, taiskaitā likumdošanas grozījumu sakarā, tas ir augsts ekonomisku reparāciju gadījumos, Eh, valsts atbildības atzīšanas gadījumos tas ir augsts. Būtiskos gadījumos varam uzskatīt, ka tas ir augsts. Savukārt, eh, jānosoda ir nesodāmība, un kamēr nesodāmība pastāvēs, tikmēr pastāvēs cilvēktiesību pārkāpumi. Atsevišķās valstīs ir bijuši cilvēktiesību pārkāpumi, un kur ir jādomā par savstarpēju komunikācijā bāzes sistēmās. lai varētu atrisināt tos pārkāpumu gadījumus, kas ir notikuši gan senākā, gan nesenā pagātnē. Izpilde tiek nodrošināta tad, kad tā nevadās no kādas valsts politiskās grības. Un to varēs panākt tad, kad pastāv iekšējie mehānismi, kas uzliek par pienākumu īstenot starptautisku uh, Eh, eh, struktūru spriedumus un ir ļoti val, maz valstis reģionā, kurā tas ir obligāti. Pagaidām Peru, Kolumbija un Kostarika. Tātad mums ir maz labu piemēru šajā reģionā un tās ir augstākās tiesas attiecīgās valstīs, kas pieņem savus lēmumus, piemēram, Meksikas augstākā tiesa, savukārt Argentīnas augstākā tiesa kādā gadījumā paziņoja, ka tā nepiekrīt e, tiesas lēmumam, bet tomēr to izpildīja. Tā tad, kamēr mums nebūs sistēmā tāda, kad iekšējie mehānismi eh, dos iespēju panākt šo izpildi, eh, mēs eh, nevarēsim visas pārmaiņas pabeigt. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jādomā par diskusijām gan iekšējiem mehānismiem, kam ir jāstiprina šīs sistēmas darbība. Lai mēs varētu nodrošināt sadarbību, lai sasniegtu gala mērķi. Un šķiet, ka noslēgumā varu tikai atkārtot, ka mums ir nepieciešams stiprināt sadarbību, vienmēr tas ir bijis ārkārtīgi būtiski un liels solis uz priekšu cilvēktiesību ziņā būs tad, kad visiem cilvēkiem būs tiesības, kas ir iestenojamas visā pasaulē un ne tikai kādā konkrētā valstī. Un gribu pateikties arī Eiropas komisijai par ekonomisku atbalstu. Atbalsts no daudzām valstīm, īpaši Spānijai gribu Eh, pateikties par sadarbību ar Interamerikas komisiju un tiesu. Es ceru, ka šī sadarbība turpināsies Francija, Itālija, Dānija, Norvēģija, eh, eh, Zviedrija. Nīderlandē atvainojusies kādu no valstīm izlaiž no uzskaitījuma, un mēs ceru, ka šī sadarbība turpināsies un gribu vēlreiz pateikties. Paldies. Thank you very much, Miss. Paldies, Kanton kungs, un visiem viesiem par ļoti vērtīgo pienesumu mūsu debatēm. Tas mums dos daudz plašāku sapratni un idejas, ko varam darīt tālāk. Pusdienlaikā uzzināju jums, ka par divām valstīm neesam daudz runājuši, kas nav ratificējušas Amerikas cilvēktiesību konvenciju. Tās ir ASV un Kanāda. Un tā kā vēršam uzmanību uz Latinamerikas un Centrālamerikas valstību, mums nevajadzētu divpusējās debatēs aizmirst, mudināt viņus. Kā es uzzināju, prezidenta Kārtera eh, laikā bija eh, tāda doma parakstīt un ratificēt eh, un arī redzēt, kas traucē Kanādas valdību ratificēt. Tātad paldies vēlreiz. Un, būšu nepieklājīgi, neatvetīšos jums visiem pa vienam, jo mēs esam zem laika spiedienu. Un pirms mēs pievērsīsimies Alžīrijai, redzu Tavareša kungu, kuram ir vēl nav atbildēts jautājums, ko viņš uzdeva ārējās darbības dienestam. Redzu, ka tagad dienests būtu gatavs atbildēt. Ja jūs sakat, ka nav, tad, ā, ir gan. Nu tad, lūdzu, ļaušu jums aiziet. Uzredzi kolēģi aicina otrā raunda eksperts šeit eh, pie galda, un tikmēr aicinu jums sniegt atbildi par nelegālo migrāciju Izrēlā. Lūdzu, lūdzu. Paldies, priekšstādājas kundze. Ir nedaudz uh, skaļi, bet, nu, cerēsim. Bet. Da ist es beim Schmidt. Christine. Okay, now I am little bit more strict. Labi, tagad būšu nedaudz stingrāk. Aicinu jūs un runāju skaļi. Visi, kas nav ieinteresēti, lūdzu pametiet zāli vai apsēžaties. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze, jā, patiesi tas ir um, jautājums, kas ir ļoti nozīmīgs. Un ir ļoti žēl, tikko biju komitejā attiecībām ar Izraēlu, tādēļ nevarēju tikko atbildēt. Lieta, kas ir tā nozīmīgākā, jāsaka, tikko kā mēs redzējām šo likumu un šo likumu diskusiju un pieņemšanu mēs sazinājāmies ar mūsu partneriem Izrēlā, jo tas, kas ir nozīmīgi mūsu skatījumā un nozīmīgi arī atbildē, ir atšķirt no vienas puses saistības, kā starptautiskās jau Ženēvas konvencija protokols un citus, salīdzinot ar atbildi, ko izrēlieši mums tūlīt pat deva, proti valsts suverenitāte veidot eh, likumdošanu, lai novērstu drošības draudus. Tā tad tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums. Un mēs uh, to izskatīsim un paturēsim darba kārtībā apakškomitējai. Uh, kas darbojas ar migrāciju un cilvēktiesībām. Tikšanās ir aprīlī mājā paredzēta ar Izraēlu. Bet atbildi to nevar dot savādāk nekā ļoti tieši godātajam deputātam, jo šeit, šeit ir Izraēlas likums, kas eksistēja kopš 1954. gada Un tas ir izmainīts, tas ir likums par uh, drošības uh, infiltrācijas jautājumiem te Izraels teritorijā un kopumā. Tas uh, pastāvēja pas paralēli uh, likumam par patvērumu prasītājiem, imigrantiem. To Izraela pielieto atbilstoši uh, Ženāvas konvencijai, ko tā ir ratificējusi. Bet jā, ir tāds risks, ka. Uh, šī likuma vārdā par um, drošību un infiltrāciju, kas bija mainīts un ir pretrunīgs, um, apstrīdamāks nekā pirms tam, ka varētu uh, pārkāpt uh, dažādas tiesības. Laimīgā kārtā uh, Izraela ir parakstījusi Ženēvas konvenciju un arī citas cilvēktiesības skarošas konvencijas, tad mēs šo jautājumu ļoti cieši skatām. Mēs nevaram teikt, uh, ka tikai balstoties uz uh, likumu par drošību. Mēs nevaram tā teikt, ka tas ir, uh, teiksim, pretrunā ar uh, Ženēvas konvenciju, bet jā, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo šeit varētu būt tādi ārkārtīgi bīstami attīstības uh, varianti. Un deputātam mēs, teiksim tā, ka mēs ļoti uzmanīgi raugamies uz šo jautājumu, un atbildi ir tāda konvencija, uh, kuras, uh, konvencijas, kuras Izraela ir parakstījusi, tiks respektētas. Paldies! Paldies, Tevāris kungs! Jā, es redzu, ka tie jautājumi, kādi tika uzdoti, Jūs atbildījām uz trim jautājumiem, ko jūs esat darījuši, ko jūs taisties darīt un kādas sēdes būs ar a, Izraels a, iestādēm, kā arī jautājums par to. Un pirmo jautājumu, kā drošības a, jautājumu Izrēlai. Nav likuma, bet gan tieši likuma ieviešana ir tas jautājums, kas varētu pārkāpt Ženēvas konvenciju. Tātad tas ir jautājums, kas paliek atklāts. Un uh, jārunā par likumu implementēšanu. Zinu, ka Knesitā tas tika pieņemts 9. janvārī, bet nezinu, cik tālu tas ir uh, tiešām ieviests un cik tālu uh, situācija ir pavirsījusies. Un tas, ko es gribētu zināt, Un uh, ko dio, uh, Izraels delegācija varētu jautāt, vai tieši varētu izvērtēt un skatīties uh, tieši Izrēlā, kāda ir likuma, kāds ir likuma pie, pielietojums, pirms izdarām kādus secinājumus par to. Un paldies vēl vienreiz. Jā, uh, tas uh, tiešām atbilst mūsu demarša garam. Un tas, kas ir nozīmīgs, ne tik ļoti likums, bet gan tie noteikumi, kāda ir šai sastībā un tā pielietojums, ja paralīzīsieties uz visām Eiropas valstīm. Tā ir Eiropas uh, Ženēvas konvencija, kas ir spēkā, un pēc tam ir drošības jautājumu likumi. Bet šeit ir tieši otrādi, un tas ir tas, kas mums liekas ļoti nozīmīgi, un ko mēs arī, protams, turpināsim īstenot. Jā, patiesi vienmēr ir sarežģīti saņemt datus un ziņas par šo jautājumu tajos gadījumos, kad kāds, nu, piemēram, tiek pieskatīts teroristiem. Bet, nu, tas jau tā ir bijis pirms tam. Uh, un uh, tas ir saistīts arī ar valstīm un katru no valstīm. Un es gribu atkārtot un uzsvērt, ka nozīmīgi ir tas, ka netiek pārkāpta uh, uh, Ženēvas konvencija pieņemta 51. gadā un uh, arī citi. Nerunāšu par uh, detaļām, bet, nu, izrādāmā par iz, in, infiltrāciju un par aģentiem, kas pēdņās varētu atbraudēt. Uh, izrādes drošību, un, bet nu, ir cilvēki, kas būtu vairāk aizstāvami atbilstoši Ženēvas konvencijai. Tātad mēs paliekam, kontaktējamies, un jūs informēsim. Tātad noteikumi vēl nav noslēgti, un jūs zinat, kādi būtu termiņi? Nē, nezinām. Labi, paldies. And it also... Paldies, līdz ar to kļūst arī skaidrs, ka šis jautājums Mēs tam turpināsim sekot arī nākotnē. Paldies! Desmitais punkts darba kārtībā - viedokļa apmaiņa par cilvēktiesību stāvokli Alžīrijā. Sēd notiks kopā ar parlamentu delegāciju attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību. Sveicam Pancēri kungu kā šīs delegācijas vadītāju. kopš mēs šo politiku esam DRO komitejā piemiši, tad, tad um, par kādu valstu reģionā aktualizēt savus zināšanas, tad redzu, ka pants Erikungs, jūs esat mūsu regulārs viesis, eh, par to priecājamies, bet tas ir jums liels darbs, jo jūsu delegācija eh, strādā daudzām valstīm, tad vēlreiz paldies, ka ieradāties uz mūsu sanāksmi, kā es sacīju, katru reizi aplūkojam kādu citu valsti un tik tālu salīdzinot ar attīstību citās valstīs. Alžīrijai tik liela uzmanība netika pievērsta. Bija nemieri galvaspilsētā Alžīri, Alžīrā 2006. gada sākumā, bet kopš tā laika, cik es zinu, Alžīrijā nav bijuši masu protesti. Un tomēr ir nopietnas cilvēktiesību problēmas Alžīrijā. Un ar to, par to arī runāsim šodien. Otrs puses redzam, ka Alžīrijai ir uh, uh, ratificējis daudz starptautiskos cilvēktiesību instrumentus, koordinē savu darbu ar ANO cilvēktiesību padomu Tā ir aicinājusi daudzus āno referentus nākt un vērot situāciju, tas ir labi. Pozitīvi atzīmējums arī, ka 2011. gada februārī ārkārtas stāvoklis tika atcelts, kas bija spēkā kopš 1992. gada. Tas ir pozitīvi vērtējums, bet mūsu cilvēktiesību darba kārtībā uh, Šeit cilvēku tiesību apakškomitejā galvenais, galvenā uzmanība ir pievērsta problēmām, kur vēl ir problēmas ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Un tā nu esam uzaicinājuši kā ekspertu šeit arī Ramūna kungu, kurš ir uh, Alžīrijas cilvēktiesība aizstājības līgas uh, izpildu komitejas loceklis Panceri kungs, kas ir uh, Magrības uh, delegācijas vadītājs, un Fantī kungs arī dzana ar mums šodien. Tātad vispirms došu vārdu Ramūna kungam, kurš mums pastāstīs par cilvēktiesību situāciju Alžīrijā lūdzu. Merci à vous. Pa... Paldies, paldies jums. Un sākumā Gribu teikt, ka pārstāv trīs organizācijas uh, Alžīrijas līgu cilvēktiesību aizstāvībai. Un arī Alžīrijā pazudušo ģimeņu uh, apvienību, kā arī uh, publiskā dienesta arotbiedrība, valsts dienesta arotbiedrība. Mēs iesaistamies arī vidusjūras cilvēktiesību uh, tīkla darbībā, un uh, tomēr ir tāda dubulta sajūta. Pirmkārt, priecājos, ka mm, šeit var uzstāties, tikties ar jums, bet arī rūgtums, ka cilvēktiesības uh, Alžīrijā, tas ir sarežģīts uh, jautājums, kā jūs jau teicāt. Situācija nav pārāk uh, pārliecinoša. Uh, laba tādā izpratnē, un es uh, runāšu īpaši par diviem jautājumiem. Pirmais uh, jautājums un divi um, analīzes uh, elementi ir tie, ka organizācijas Eiropas parlamentam nav formulēs vēlams. Pirmais, jūs zinat, ka 20. 2011. gada 23. februārī tika atcelts ārkārtas stāvoklis, un šis lēmums nav vienkārši cēlēs tādēļ, ka režīms gribētu atvērtību demonstrēt, tas seko ilgai cīņai, demonstrācijām, tajā iesaistījās dažādas organizācijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Un tā ir tāda formāla šī ārkārtas stāvokļa atcelšana, jo praksē pirms 23. februāra ir bijis daudz vardarbības un represiju. Lai arī Eiropas Savienība atzinīgi vērtēja šo lēmumu, kāda tad ir bilants, mēs tojamies 2012. gada 23. februārim. Uh, gads paiet, un kāda tad ir uh, bilance, ko mēs varam teikt, kas ir sekojis pēc šī lēmuma atcelt ārkārtas stāvokli. Kur mēs esam šodien? Šodien mēs esam kā uh, brīv, pulcēšanās brīvība un publiskās vietās uh, tikties, um, iziet manif manifestācijās, doties ielās, piedalīties protestu gājienos. A, um, Aizliegums aizvien vēl ir uh, tam spēkā, un labākais pierādījums ir SOS uh, pazudušo organizācija, kas katru trešdienu pulcējas, lai prasītu taisnību un uh, patiesību par pazudušajiem. Uh, tur var redzēt mātes, tēvus, uh, radiniekus pazudušajiem, un tos sit varas pārstāvi. Un tā ir labākā uh, ilustrācija tam, ka ārkārtas stāvoklis aizvien vēl ir spēkā. Un ļaunāk vēl nekā tas. Eiropas institūcija pār, partneri un pat režīms vienotā balsī runā par to, ka Alžīrija ir uz atvērtības ceļa. Es jums uh, parādīšu ar piemēriem, kāda ir situācija. Alžīrijas uh, parlaments pieņem trīs likumus, un tie ir nodrukāti uh, oficiālajos vēstnešos, tie ir oficiāli likumi. Tātad, respektējot konstitūciju un procedūras um, konstitucionālas komitejas priekšsēdētājs Alžīrā tas, kuram būtu jākontrolē, cik tā likuma atbilst konstitūcijai un kurš astoņus mēnešus a, uh, strādā un kuram bija šī privilēģija pārvaldīt likums un kā arī divi a, um, tiesneši, ko nozīmēja um, prezidents praktiski gadu nav saņēmuši uh, mandātu un runā par to, ka nav pieņemts likums par politiskām partijām, politiskām apvienībām un citi. 39. pants nolasīšu uh, uh, pāris pasāžas no likuma par asociācijām. Tas skaidri saka, ka uh, jāpārtrauc asociācija darbība un to, uh, to aktivitātes, ja tās skar uh, valsts iekšējās uh, darbības. Nu, tas ir tā kā Kafkas romānā, tā ir tāda Kafkas situācija. Iedomājieties situāciju Alžīrijā, kad tiek uh, apvienībām aizliegts iejaukties valsts iekšējās darbībās atbilstoši 39. pantam likumā par asociācijām. Nākošais - asociācija dibināšanas procedūra. Senais likums teica, ka asociācijas ir tāds deklaratīvs veikts, proti 15 personu grupa prasa uh, institūcijas atļaušanu kādā no valsts iestādēm un saņem arī zīmi, ka organizācija ir atļauta. Un tagad ir mainījies šis likums un nav nekādas iespējas arī apstrīdēt lēmu, kādu pieņem valsts iestādes. Nu, tas ir tikai likums par um, asociācijām un biedrībām. Tagad par nākošo likumu. Likums par politiskām partijām. Jāsaka, ka likums par politiskām partijām. Tas atskaņo, atspogļo tā teikt, nu, tādu kopējo noskaņojumu, kāds ir um, jau radies aprīlī un pēc būtībā um, ārkārtas stāvokļa atcelšana. Un šeit ir nepieciešama iekšliet ministra atļauja. Uh, Tātad iekšlietu ministram ir uh, prerogatīva lemt. Politisko partija noteikumi un uh, demokrātiskās uh, procedūras netiek ievērotas. Tātad tā ir valsts. Atsakās no demokrātijas kā valsts pārvaldes, no sabiedrības pārvaldes un neļauj arī partijām demokrātiski veidoties. Nākošais ir likums par izglītību. Es um, nolasīšu otro pantu šajā likumā. Ne, atmiņ par informāciju. Tātad informācija ir uh, brīvprātīga uh, darbība pakļauta likumdošanai un respektam uh, proti konstitūcijai un uh, likumdošanai, pakļaujas um, nacionāliem uh, nacam, uh, vienotībai, drošības prasībām, nacionālajai drošībai, publiskai kārtībai, valsts ekonomiskām interesām un uh, valsts iestāžu interesēm. Un tās uzdevums ir informēt valsts pilsoņus apjomīgi. Uh, atspoguļot daudz viedoklus un cienot katra atsevišķā un kolektīva individuāti. Kas nozīmē, ka žurnālistu brīvība rakstīt, pārdomāt un izmeklēt situāciju ir ierobežota, jo ir vesels rindas saistību uzskaitība. Nu, re, tas tik daudz par preses brīvību. Mm, Mēdī tiek pārbaudīti, tos uzrauga. Uh, drošības struktūras. Nu, bet parunāsim par šiem uh, drošības struktūrām, kas tad tas tāds ir, un katreiz uzdodot uh, jautājumu gan oficiālām institūcijām, gan uh, nevalstiskām organizācijām, runājot par valsti, par uh, leģitimitāti, par iekšējo un uh, ārējo situāciju. Vai jūs, uh, jūsu delegācijā uh, Un viesojoties Alžīrā, jutāt, ka valstī ir šī varas vest sarunas, bet tā ir neleģitīma vara, jo to neatbalsta visi alžīrieši. Inz, lēmumi par uh, valsts interesēm tiek pieņemti ārpus valsts institūcijām. Politiskā policija, tas ir kas uh, ārkārtīgs, tā iemai, e, iejaucas uh, piemēram, um, jautājumos saistīti ar uh, terorismu, ar pazudušajiem, praktiski tiek šantažētas uh, to ģimenes, kas ir pazuduši. Tiem liek uh, parakstīt anketas par to, ka pazudušie cilvēki ir tā ka viņi atzīst to pazušanu un tā kā um, bojā eju un, un par to saņem nelielu naudas summu. Un tas tā notiek bieži. Tagad attiecības starp ES un Alžīriju. Tiešām ir žēl, ka, ir, ka nav tādas skaidras viedokļa par mm, cilvēku stāvokli Alžīrā. Un, skatoties uz pilsonisko sabiedrību un tās organizāciju darbību, jāsaka, ka jāpārskata arī ir Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politika, kas mainījās arī pēc tā sauktā ārā pavasara notikumiem. Uh, Un mēs ceram, ka sadarbība būs auglība, par to daudziem es pārstāvi runājuši, un kas teica, ka jā, mēs labāk saprotam situāciju un ir pienācis laiks mainīt situāciju un mainīt arī uztvaru attiecībā uz vidusjūru un Magrebu. Šodien mēs gribam atgādināt, ka šī jaunā politika uh, atspoguļojas attiecībās starp ES un Alžīriju. Un to nevar ierobežot tikai ar finansu un ekonomikas uh, aspektiem attiecībās. Ir jāatzīst uh, pilsoniskā sabiedrība, kas būtu kritiska un uh, autonoma. Tas ir uzdevums mums visiem šai kontekstā un uh, šo perspektīvu izvērtējot. Jāsaka, ka tāda divkārša vēlme, ko pauž Alžīras iestādes un arī sadarbība ar ES, kā arī runāt par likumdošanas procesiem un vēlēšanām, mūsu skatījumā ir ļoti, ļoti nozīmīga. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka visi tās elementi, par kuriem es runāju, ļauj mums teikt, ka uh, jūs saskaraties ar vēsturi, runājot par šiem likumdošanas orgānu ievēlēšanas procedūrām, bet kā tās notiks? Vai brīvības garantija ir nobredus, vai tā ir formulēta? Mēs prasam strikti uh, uh, paust uh, jūsu viedokli par uh, situācijas paslīdzināšos uh, Alžīrijā, un mēs prasam, lai būtu diskusijas parlamentā Aštons kundzes klātbūtnē, un lai des, diskusija būtu skaidra uh, un precīza. Thank you. Paldies par jūsu konkrētajiem ierosinājumiem, kā arī par to, ka jūs vēlreiz skaidri pasacījāt, cik smagi ir bijuši šie daudzie cilvēku pazušanas gadījumi kopš, eh, nu, es sacītu, pilsoņu kara laikiem. Eh, situācija Alžīrijā vienmēr bija daudz jautājumu darba kārtībā, un tad laikam ejot šādas lietas diezgan ātri tiek aizmirstas. Tātad paldies, kā atgādinājāt un paldies, ka jūs arī mūs dariet uzmanīgi uh, uz, uz, uz to, ka pazudušo ģimenes locekļu mātes uh, joprojām cenšas noskaidrot, kas viņiem noticis. Tagad gribētu dot vārdu Fantī kungam no ārējās darbības dienest, lai uh, uzklausītu, ko jūs dariet šajā uh, ziņā, uh, ne tikai runājot par to, ko Alžīra ratificējas Es pieļauju, ka arī nav pazudis šo cilvēku konvenciju parakstījis, tas ir jaunāks jautājums, bet kā jūs debatējat un diskutējat jautājumu šeit? Lūdzu, Fantikungs. Paldies priekšsādātājs kundze un paldies par ielūgumu prezentēt um, ES un Alžīrijas attiecības stāvokli. Tātad es gribētu teikt, ka uzklausījām ļoti uzmanīgi, uzklausījām, ko pilsoniskās sabiedrības pārstāvis saka, un mēs ļoti uzmanīgi uh, skatāmies, kas notiek valstī, un mēģinām uh, arī nodibināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību un turpināt to pēdējā attīstība uh, skar trīs būtiskus punktus. Pirmkārt, tā kā jau šeit tika teikts, tas ir aicinājums kas tika izteikts attiecībā uz ES nosūtītu vēlēšanu novērošanas misiju maijā šogad likumdošanas orgānu ievēlot. ES misija dosies no 31. janvāra uz Alžīru, lai e, skatītos, kādos apstākļos šāda vēlēšana novērošana varētu notikt tā ir tāda misija, par kur varam teikt, ka tā ir tā kā rutīnas darba misija. Katrais, ka mēs saņemam aicinājumu novērot vēlēšanas, tad dodas tāda um, sākotnējās izpētes uh, delegācija, kas um, dodas uz valsti. Un Aštēns kundze ir atbildējusi uz šo formālo ielūgumu, kāds ir atsūtīts, un tā tad šī misija dosies uz ES un, protams, kā arī piedalīsies vēlēšana procesa novērošanā. Otrs punkts ko gribēju uzsvērt. Tas ir tāds, ka kopš 2011. gada kopā ar Alžīru ir politiskā mm, dialoga, drošības un cilvēktiesību komiteja. Mm, novembrī 2011. gadā bija pirmā sēde, un mēs redzam, ka ir spērts solis uz priekšu. Proti, tagad mums ir tāds institucionāls ietvers, asociatīvā līguma ietveros, kuros mēs varam runāt par cilvēktiesību likumdošanas un citiem jautājumiem. Tie e, ir saistīti ar uh, tiesiskumu un cilvēktiesībām. Tātad mēs esam izmantojuši šo instrumentu pilnā apjomā, lai veidotu dialogu ar Alžīru šai jautājumā un veidot arī, protams, informālos uh, kontakts un kontakts atbildība. Un trešais elements, ko gribu uzsvērt, tas e, skar Alžīru. Tas ir par kaimiņu attiecību politiku. ES ir e, aicināta sākt dialogu par šo tēmu un arī par kaimiņu attiecībām. Mūsu skatījumā tas ir nozīmīgs e, elements, jo tas konkrētāk uh, ļautu uh, komentēt uh, situāciju, un tad mēs varētu arī runāt par cilvēktiesību uh, un citiem jautājumiem. Pirmā neformālā sēde ar Alžīras iestādēm ir notikusi, un esam vienojušies, ka šis dialogs tiks uh, turpināts un rīcības plāns piemērots. Tātad jauns plāns, uh, rīcības plāns pēc uh, Eiropas kaimiņattiecību politikas mērķu nospraukšanas 2011. gadā būs konkrētāks, un mūsu mērķis ir noteikti skaidrs, specifiskus mērķus, pēc iespējas arī ar indikātoriem. Un tas arī būs tāds tā kā darbarīgs, kas dos mums iespēju konkrētāk šajos jautājumos strādāt. Kā es jau teicu, mēs vērtējam to, ka dialogs ar pilsonisko sabiedrību ir ļoti nozīmīgs. Mēs pilnībā gribētu, lai eh, pilsoniskā sabiedrība un tās asociācijas tiktu ietvert šī rīcība plāna izstrādā, un mēs esam arī to paziņojuši Alžīras varas iestādēm. Protams, ka tas tā ir. Nu, tas ir šis faktu materiāls, ko es jums varēju sniegt, bet, protams, ka uh, varu. Uh, atbildēt uz visiem jautājumiem, ja tādi būs. Paldies, Frantīkungs. Un tagad uzklausīsim Pancerī kungu no Magreba delegācijas lūdzu. Paldies, priekšsēd. Vēlos sacīt, ka nav šaubu, ka Alžīrija cīnās ar daudzām problēmām. No vienas puses varam pozitīvi vērtēt valstī notiekošajā attiecībā uz cilvēktiesību dokumentu ratifikāciju, bet ir arī ēnas puses. Eh, bieži pieklibo ratificēto cilvēktiesību instrumentu implementācija Alžīrijas likumdošanā. Tādēļ mums ir jāsaglabā savs viedoklis, ka šī ir valsts, kurai ir jāīsteno demokrātiskas reformas, lai būtu uh, labāk iespējams politiskais plurālisms, individualisms un arī kolektīvās brīvības. Eh, to visu vajadzētu paredzēt mūsu jaunā eh, kaimiņa attiecību politikā ar Alžīriju Alžīrija ir valsts, ar kuru sadarbībā nevaram domāt tikai ekonomiski, no ekonomiskā viedokļa. E, uz spēles ir miljārdiem dolāri, ņemot vērā energoresursus, kas tiek tirgoti daudzām, eksportēt uz daudzām valstīm. Uh, bet tāpēc ir jārīkojas ar otras puses. Asociācijas nolīgums, rīcības plāns, un šeit ir jāvar panākt daudz vairāk, jo cilvēktiesību jautājums ir jārisina noteiktāk. Pēdējās uh, sanāksmēs tikšanos laikā Alžierā mēs arī centāmies to darīt. Tur mēs paudām Eiropas parlamentu viedokli, ka ir vajadzīga laba sadarbība, bet cilvēktiesību un pilsoniskās sabiedrības jautājums mums ir absolūti fundamentāls. Visbeidzot, pār uh, e, vēlēšanu novērošanas jautājumu. Ramuna kungam un Fantī kungam gribētu skaidri sacīt, mēs bijām tie, kas vēlējās veikt vēlēšanu novērošanu, to darīja Magreb delegācija, kad tā eh, devās Alžīrijas apmeklējumā, lai izvairītos no kaut kā, ko uzskatu par nepareizi, kas ir noticis iepriekšējos gados, kad bija vēlēšanas, kurās piedalījās dažādi Eiropas deputāti, eh, tur bija Alžīrijas draugi, tādi draugi, šādi draugi, kas Eiropas parlamenta zīmogu Eh, piešķīra šīm vēlēšanām. Ja šāds zīmoks ir, tad tam ir jābūt Eiropas parlamenta ratificēt, un to es gribu sacīt tiem, kas šodien grib panākt to, ka eh, vēlēšanas eh, novērotāja misija varbūt labāk nesūtīt, jo cilvēktiesības nav pilnībā garantētas. Eiropas komisijai sacīšu vienkāršu lietu. Šis modelis ir jāpārbauda un tam ir jābūt tādam, kas jau ir izrādies veiksmīgs Tunisijas vēlēšanu novē, novērošanas gadījumā. Ir jābūt vienlīdzīgām iespējām, caurspīdīgumam un vēlēšanu novērošanai, kas notiek visā valsts teritorijā, lai tiešām mēs varētu būt pārliecība, ka spēles noteikumi tiek ievēroti. Ja tas viss nav nodrošinams, ņemot vērā arī BLD no gaidāmas tikšanās, skaidri jāpasaka, ka Eiropas parlamenta nesūtīs vēlēšanu novērotāju misiju, jo priekšniekumu nav izpildīta. Un te mums ir jābūt ļoti noteiktiem, lai būtu ticama un lai savu viedokli paust ļoti skaidri un atklāt, nevis uh, uh, dot savu svētību kaut kam, kam, kas to nav pelnījis. Tādai vajadzētu būt mums tas tādai. Paldies, Panzeri Hunks! par to, ko sacījāt par vēlēšanām, bet arī par to, ko, kas sacījāt nākotnē nolīgumā ar Alžīrijā brīvības un uh, cilvēktiesībām ir jābūt daudz uh, nozīmīgākai lomai nekā tas ir bijis līdz šim. Mēs ļoti priecājamies par šo jūsu uh, repliku. Un tagad nākamā ir Romero kundze manā sarakstā. Sí. <clears throat> Gracias, yo quería agradecer a Paldies, gribu pateikties Ramon kungam par sniegto informāciju. Un Alžīrijas situācija Eiropas parlamentam šobrīd ir visai sarežģīta mums kā deputātiem. Un ir jāsaņem maksimāla informācija par Alžīrijā notiekošā, jo pirmkārt vēlēšanas, kuras tiks sasauktas ar eh, noteikumiem, kuri neizriet no demokrātiska konsensu, jo eh, likumos ir panti, kas varētu būt ļoti diskutabli. Un šis sasaukums, kas nāk no mm, iekšlietu ministrijas, kurā un, un balstoties uz likumiem ar represīviem pantiem. Šeit nav Tunisijas gadījums, kur bija viena persona neatkarīga un kas pārstāv pilsonisko eh, sabiedrību, jo šis gadījums ir pilnīgi atšķirīgs. Mums tas ir jāņem vērā. lai saprastu, vai šajos apstākļos var notikt varas nomaiņa, jo ja nav, jo nevar būt demokrātija, nevar notikt varas nomaiņa. Un mēs zinām, ka ir islāma partija, kurā nav saistīta ar valdību un tiecas iegūt balsis, kuras šobrīd valdība varētu zaudēt taču kāda tad ir reālā situācija ar Alžīrijas tautu? Eiropas parlamentāriešu problēma ir tā, ka mums nav saruna partneru ne ar Alžīrijas parlamentā, ne Alžīrijas eh, politiskajā sabiedrībā. Jo nav viens un tas pats piederīt, piederēt pilsoniskai sabiedrībai, kā piederēt eh, part, politiskai partijai, kura būtu kāda pārstāvoša eh, un pārstāvēt demokrātiskos centienus šajā valstī. Mums šādu sarunu partneru vienkārši nav, kas varētu būt par sarunu partneriem Eiropas parlamentam. Un tāpēc mēs nevaram īstenot eh, dialogu, ne arī Eiro, no Eiropas parlamenta raugoties darīt to, kas politiskajām partijām būtu jādara. Mēs nevaram e, e, būt viņu vietā, mēs varam palīdzēt e, Argenti, e, Alžīrijas e, demokrātiem, bet mēs nevaram darboties viņu vietā, un Alžīrijas demokrātiem ir jāorganizējas. E, Nepietiek ar to, ka mēs nosodām kādus uh, pantus, bet šie panti ir jāizmanto kā uh, mobilizēšanās uh, pamats šeit. Taču uh, pieprasījums šādai kustībai nepastāv. Un ir pilnīgi saprotams, ka pastāvot pantiem, kas neļauj izmantot pamatiesības, tad loģika ir, lai Alžīrijā tiktu lūgt svītrot šādus pantus, šādus likumus, lai varētu pastāvēt reāla demokrātija un lai šo nosodījumu varētu atbalstīt Eiropas parlamenta deputāti. Pretējā gadījumā šajā demokrātijas veidošanā mēs nevarēsim virzīties uz priekšu un piedalīties. Mēs varēsim sacīt, ka eh, mēs varam sacīt, ka šajās vēlēšanās netiek eh, apvienoti visi nosacījumi, lai varētu notikt varas nomaiņa. Un ir savādi, ka eh, ir izveidota apakš E, tiesību e, komisija, bet nav saprotams ar ko, jo ja tā darbojas ar, ar Alžīrijas valdību, tad par ko viņi runās, par ko viņi vispār runā, viņiem būs. E, viņiem būs, ir, ir jālūdz šo pantu svītrošana un iespēja dalīties ar demokratiskām vērtībām. Un ir skaidrs, ka, jo pretējā gadījumā no šādas cilvēktiesību komisijas darbības nevar būt nekāda augļa. Thank you, Madam uh, Romero. Now I have put myself on. Romero kundze, paldies. Arī es esmu jautājumu sarakstā. Man jums ir jautājums, Fantīkungs. Ramonkungs vairāk kārtas norādīja, ka cilvēktiesību aizstāvji, vai tie ir asociācijas, vai tie ir radinieki, tuvinieki, kuri grib uzzināt, kas ir noticis ar viņu pazudušiem tuviniekiem šajās runājot par cilvēktiesību aizstāvjiem. EAS arī darbības dienesta politika ir tāda, ka ir kāds eh, atbalsta punkts eh, cilvēktiesību aizstāvjiem. Un es gribētu zināt, pirmkārt, vai Alžīri, Alžīrā ir šāds atbalsta punkts un cik intensīvs tas ir, lai varētu atbalstīt cilvēktiesību aizstāvjus savā darbā, jo no nesenas vēstures es saprotu to, ka šis uzdevums ir samērā sarežģīts, jo eh, šeit pastāv risks apdra, gan eh, fiziskas, eh, ka var tikt pārkāpta fiziska neaizskaramība notiek cilvēku pazušana, un es gribētu dzirdēt, cik intensīvs darbs notiek cilvēku tiesību aizstāvziņā, vai vēl kāds grib izteikties, ne tādā gadījumā varbūt Fantīkungs, un tad es dotu vēlreiz vārdu jums. Fantīkungs, paldies priekšsēdētāji! tātad, kas skar uh, šos uzdotos jautājumus uh, tad par lokālo stratēģiju un par uh, cilvēktiesību aizstāvju situāciju, kā jūs zinat, tad šī stratēģija, tas ir kā rezultāts kopējam darbam, kas ir tieši šajā valstī pārstāvēt, un, protams, ka mēs strādājam, lai izstrādātu lokālu stratēģiju un arī, lai fokusētu mūsu darbību. Tātad cilvēktiesības un pārvaldība ir jautājumi, kas tiek izskatīti, bet tāpat kā citās valstīs eh, ir ES delegācija, kas eh, aktīvi strādā. Tātad eh, lokāla stratēģijas izstrāde. Tas ir tas, ko mēs nākotnē darīsim, kā arī politika attiecībā uz Alžīru un sadarbību šajos jautājumos. Un es gribu vēl arī vienu tādu skaidrojošu elementu a, izteikt par Romero kundzes komentāru par cilvēku tiesību apakškomiteju. Tātad visos gadījumos, proti, ar visām partnervalstīm šī apakškomiteja ir izveidota, lai uh, strādātu pēc asociācijas līguma parakstīšanas, un partners ir valdība attiecīgā. Jo šo apakškomiteju darbības esība ir noteikti tā, ka ES ir iespēja īstenot ar valdībām dialogu par cilvēktiesībām un pārvaldību. Proti, šos jautājumus izskatīt tas, protams, ne A, kavē. Uh, caur ES vai delegāciju vai, piemēram, arī šeit Briselē veidot konsultācijas un diskutēt ar pilsoniskām uh, organizācijām, bet tas ir drīzāk tādā neformālā ietvarā. Tas tas, ko gribēju teikt. Paldies! Paldies! Paldies un... šis pirmais ES Alžīrijas cilvēktiesību dialogs Mums ir šeit apakškomitejā un aizslēgtām durvīm būs šie rezultāti. Vai sapratu jūs pareizi, ka ES delegācijā Alžīrijā nav neviens, kurš strādā cilvēktiesību jautājumus un ar cilvēktiesību aizstājumu? Ja, ja es pareizi sapratu, tad cilvēktiesību valsts stratēģijas vēl ir tapšanas procesā, bet tas, ka jābūt cilvēktiesību eh, tādam punktam, e, īpaši, kas strādāt ar cilvēktiesību aizstāvjiem, tā jau nav jauna prasība. Atbildi, jā, protams, ir viens cilvēks, kas strādā ar cilvēktiesību aizstāvjiem, tas ir mūsu politiskais e, padomnieks e, ES un Alžiras jautājumiem, bet mums vēl nav vietējās stratēģijas, bet, protams, ir cilvēks, kurš strādā ar šiem jautājumiem. Priecājos dzirdēt, saka priekšsēdētāji un cerams, ka pilsoniskā sabiedrība un cilvēktiesība aizstāv sabiedrība Alžērā saņem atbalstu no konkrētā cilvēka delegācijā, kad viņiem tā ir vajadzīga. Ramona kungs eh, kopsavilkumam lūdzu. Jā, esmu tiešām ļoti jā, eh, iepriecināts uh, par Pancerātī kungu. Uh, teikto un uh, Romērs kundzes teikto, kādēļ tādēļ, ka ir apstiprinājums un konstatējums, kā arī mm, apstiprinājums vis trīs teiktajā, jo ir skaidrs, ka Alžīra ir valsts, kas ir parakstījusi, nu, praktiski mm, viss uh, starptautiskās konvencijas un uh, starptautiskos dokumentus. To jūs teicāt, pan Zārnīkungs, bet ir tiešām arī tā, ka šie uh, likuma teksti neatbilst konvencijām un uh, Alžīrijas ratificētajām konvencijām. Un uh, man ir liels prieks to dzirdēt no jums. Un otrais, sarunāt par delegācijas darbību. Alžīras uh, delegācija. Un katreiz Alžīrā mēs brīnamies, kāda ir attieksme pret pilsoniskās uh, sabiedrības uh, institūcijām un tie, kas ir uh, ļoti aktīvi. Tos, piemēram, delegācijā nekad uh, neielūdz delegācijā uzstāties, tos nekad neuzklausa. Un tas ir ļoti um, nu, neveiksmīgi, jo arotbiedrību sistēma man drauga arotbiedrībā saka, ka tie ir tāda tā kā kloni, ir uh, arotbiedrība autonoma darbībā. Uh, un uh, valdība to uh, aizvieto ar gluži tādām pašām. Neviens uh, otrais, trešais, uh, tā arī nav reakcija. Un delegācija uh, ielūdz visus, tad nu, praktiski mūsu darbība tiek boikotēta. Tas tāds principu jautājums. Un to nevar vienkārši atrunāt kā tipveida situācija. Un 90. gados es atceros varēja uz vienas valsts pirkstiem saskaitīt Eiropas parlamenta deputātu un delegāciju vizīšu skaitu Alžīrijā. Mēs bijām izolēti pēc pilsoņu kara. Un ilgu laiku Alžīras opozīcija uh, Un um, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti aizvien um, sabie, uh, starptautiskais sabiedrībai stāstīja par situāciju. Nu, praktiski ir bijušas gandrīz pat 11 vēlēšanas 95. gadā prezidenta, 97. parlamenta, 98. prezidenta, 2002. 2007. parlamenta, 2004. parlamenta, prie, prezidenta 2009. prezidenta 2011. pašvaldību. Vai principi ir respektēti, vai tas ir ļāvis demokratizāciju veikt valstī? Atbild ir nē. Mums bija pieci prezidenti, piecas konstitūcijas, bet konstitūcijas nav aizstāvējuši prezidentu. Viens ir nogalināts, viens atkāpies, vienu piespieda atkāpties, vēl viens nogalināts. Un pēdējais prezidents, nu, laikam paliks līdz nāvei prezidents. Nu, tā ir, tas ir tas, kā uh, Alžīras sistēma funkcionē ārpus uh, noteikumiem, konstitūcijas, un šī situācija nevar uh, attīstīties uh, uz atvērtības situāciju. Un tagad Eiropas gan institūcija, gan arī uh, nostāja kopumā mainās attiecībā uz Magreba valstīm. Tas jau ir solis uz priekšu. Ir par to uh, jāveicina, jādiskutē par publisko individu uh, brīvību. ES un politiskajās komisijās, kaimiņa attiecību pozīcijās, tas jau ir solis uh, no jūsu puses tā. Uh, Alžīri to saka, Magreb valstis ir um, savas revolūcijas paveikušas, tagad jūsu kārt ir veikt jūsu revolūciju. So, um, thank you. Paldies, Ramuna kungs. Jūs novērojams, ka ES delegācija ir kontakts tikai ar dažām nevalstiskām organizācijām, laikam ir ticis sadzirdēts, un tas varbūt ir ne tikai Alžīrijā tā, tad ja mums ir vienmēr jābūt ļoti piesardzīgiem tomēr attiecībos to, kas ir īsti nevalstiska organizācija. To nav nemaz tik viegli pārbaudīt, bet laikam sadzirdējam jūs teikt to Eiropas parlamentā, cik man zināms pirms vairāk nekā sešiem gadiem, vai tā ir, Pancīri kungs, esmu parlamentā vēl diezgan nesen, pirms sešiem vai septiņiem gadiem bija pēdējā rezolūcija, kas tika pieņemta par situāciju Alžīrijā, tā kā, es domāju, mums ir jādomā par to, kāpēc, un jāraugās. Vai tas dot pievienotu vērtību, ja mēs strādātu pie rezolūcijas, lai stiprinātu cilvēktiesību pārkāpumu atrisināšanu? gadījumu atrisināšanu. Tas būtu apsverams, kā vislabāk atbalstīt jūs, jūs centienos. Fantīkungs vēlējās tagad runāt, vai tas ir saistībā ar NVO jautājumu? Paldies, priekšsēdus kundze. Tikai divi precizējumi pirmkārt. Uh, pieņē, es sadzirdēju neapmienītību attiecībā uz kontaktiem ar pilsonisko sabiedrību. Es nevaru tam pilnībā piekrist. Nedomāju, ka delegācija atsakās tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un konkrēti attiecībā uz SOS disparu bija sanāksmes starp mūsu politisko padomnieku, un es, es pārstāvu Alžīrā, un viņš tika uzaicināts konsultācijas sanāksmi pirms cilvēktiešasība apaškomitejas sanāksmi. Tas tikai tā fakts. Bet es pieņemu zināšanā un runāšu ar kolēģiem un sacināšu viņiem, ka ir e, gaidas ļoti noteikts, ka kontakti tika pastiprināti. Un es arī sacītu attiecībā uz pilsētiskā savies pārstāvkais nesacīja, ka Alžīrijas uh, likumdošana uh, nav saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem. To es gan gribētu, lai tas tiktu protokolā arī fiksēts. Paldies! Piekrītu doktoram Fantem. Tomēr šīm delegācijām ir jādarbojas mazliet labāk. E, jums ir jāatrodas, jāatrodas tas, tas labākais veids, bet, nu, tomēr ir jāpieliek kādu pūliņu. Un arī pēdējā rezolūcija ir pieņemta jau pirms gadiem, un kā arī es to sacīju, attiecības ar Alžīriju e, tika bloķētas starpparlamentāru līmenī 2005. gadā un pavisam nesen mēs tās varam atsākt, un es domāju, ka mums būtu jādomā par kādu iespējamu rezolūciju, kurā tiek skatītas kontrekt, eh, konkrētas problēmas. Eh, mēs vēlamies palīdzēt Alžīrijai, un mums būtu jānosaka konkrēti termiņi. Es domāju, ka tas ir veids un ceļš, pa kuru mums vajag iet. Paldies! Paldies jums par dalību, par eh, piedalīšanos šajā debatēs par Alžīriju. Esmu pārliecināta, ka Pancēri kungs jūs eh, arī darīsiet tālāk zinām, ko mēs uzklausījām šajā grupā attiecībā uz dienvidkaimiņu attiecībām, jo notiek vēl vienas pastāvīgas debates un, manuprāt, eh, vai arī e, tika runāts par Alžīriju, jā, tu, tika tad, mēs varam turpināt darbu un e, droā komiteja e, domāts par nākotnes rezolūciju. Un tādējādi mēs būsim nonākuši līdz komitejas sēdes beigām, vai ir mums citi jautājumi? Nē, tādā gadījumā man atliek tikai paziņot nākamās sēdes laiku, kas notiks 9. februārī, un paldies visiem par to!